Okay. Ladies and gentlemen, let's get started. My name is Chris. Dāmas un kungi, sāksim darbu. Man sauc Kris Būns. Es uh, um, vadu raidījumu Euronews kanālā, to sauc Network. Sveiks, sveicu jūs Eiropas ombuda uh, pasākumā, to sauc. Uh, Tā ir mūsu Eiropa, būsim aktīvi. Mums ir ļoti interesanti viesi, patiesībā mums ir divi paneļi. Mūsu rīcībā ir 180 minūtes. Parasti manā rīcībā, manā raidījumā ir tikai 10 minūtes, tad šoreiz mums ir daudz laika un daudz arī apspriežam. Mēs esam saistīti. Saistīti ar 30 Eiropas parlamenta biroja visā Eiropā, 20 valodās, pateicoties uh, tulkiem, kas strādā arī šodien šeit sanāksmē virs jūsu galva, un mums ir arī visā Eiropē Twitter konts, pat visi tie, kas nav savos birojos, var iesaistīties. Un adrese ir EYC, kā Eiropas uh, pilsoņi, 2013 EO. Eiropas ombuds. Un tiešām šis gads ir Eiropas pilsoņu gads. Un es domāju, šī lieta ir steidzama, jo nākošais gada ir Eiropas parlamenta vēlēšanas. Un eh, steidzama, steidzamības sajūta ir tāpēc, ka pāris virsraksti. Mēs pirms pāris mēneši, eh, pāris nedēļām piedzīvojām vēlēšanas Horvātijā, un Horvātija trīs iestāsies Eiropas Savienībā, un kāda bija vēlētā aktivitāte - 21%. Un iepriekšējais Eiropas parlamenta vēlēšanās ir novērota pastāvīga vēlētāja aktivitātes mazināšanās. Tad ko mēs redzēsim nākošgad? Kā mēs varam iesaistīt mūs visus Eiropas? E, pilsoņus. Man gan varētu būt šeit amerikāņu akcents, taču man ir Francijas pasaules un runāju piecās Eiropas valodās. Tātad jautājums, kā nākošais gadu balsos? Nākošais gads. Vietnamas kara laikā bija it kā runa par to, kas notiks, ja uz karu neviens neieradīsies. Tad, kas notiks, ja būs vēlēšanas un uz tām nenāks daudz vēlētāju? Jautājums, cik daudz mēs varam iesaistīt cilvēkus, pateicoties Eiropas ombudam, pateicoties Eiropas pilsoņu institīvai, šim jauninājumam, ko ievieš Lisabons līgums. Un uh, cilvēki šeit tribīnē jums pastāstīs, kā šī notikuma norisinās tagad. Un jā, jūs varat iesaistīties uh, no pašiem zemākiem līmeņiem, pateicoties Eiropas ombudu starpniecībai vai īstenot pašu savu institīvu. Un to mēs šodien pierādīsim. Sāksim ar paneli. Pa labi no manis. Sākšu ar tiem dalībniekiem. Marks Bertrāns, Valonijas ombuds, jeb tiesības sargs. Viņam būs daudz sakāmā par to, kādas lietas viņš, kā tiesības sāk saņemts, viņam blakus tiesību, pamattiesību un pilsonības eh, komisāri Vivian Redinga, tad eh, Nikiforas Dimandurus, kurš ir Eiropas ombuds, un tad pakreis no mans, un tas gan ir neliels pārsteigums, jo mēs gaidījām Mārtiņu Šulcu, Eiropas parlamenta priekšsēdētāju Viņš ir savs pilnvars šai gadienodējums Izabelai Durānai, parlamenta priekšstādātā vietniece, jo Šulca kungs ir aizņemts ar uh, informēšanas kampaņu Kiprā. Kiprai, kā zināms, ir daudz problēmas. Tātad Izabelai Durānai blakus ir Alessandra Mirabili no Fraternitē 2020. Viņa kaldina Eiropas pilsoņu institīvu, lai saņemtu lielāku, nodrošināt lielāku finansējumu jauniem eiropiešiem, kas ar Erasmus un citu programmu ietvaros dodas uz ārvalstīm. Tālāk, Alisonam ir ārlē, blakus ir Didie Kaluverts. Viņa ir Beļģu pilsoņu kustības G tūkstoši pārstāvi. Šī kustība tika izveidota, kad Beļģijas valdība nekādi nespēja vienoties, lai tiktu izveidota. Sāksim ar Diamantūrus, Eiropas Savienības ombudu. Lūdzu, Diamantūrus kungs. Paldies, Bensa kungs. Visiem labrīt, dāmas un kungi. Sirsnīgi sveicu jūs uz šo interaktīvo pasākumu, kura nosaukums ir tā ir mūsu Eiropa, būsim aktīvi. Mēs organizējam šo pasākumu 2013. Eiropas pilsoņu institīvas gada ietvaros. Un te mērķis ir iesaistīt Eiropas pilsoņus, veidojot Eiropu. Un sveicu šeit eh, Eiropas institīva, pilsoņu institīva pārstāvjus, dažādiem līmeņiem. Viņi visi sniedz savu ieguldījumu, mainot pasauli, kurā mēs dzīvojam. Mēs uh, vēlamies redzēt, kā viņi ir gatavi iesaistīties šajā darbā. Es esmu, man diemžēl jāsaka, ka prezidentam, priekšstādātājam Šulcam nebija iespējams šodien piedalīties šai sanāksmē, tas bija negaidīts izmaiņas. Pagājuši gadu viņa klātbūtne kopā ar Eiropas komisiju priekšstādātāju uh, Barozo kungu un uh, Šmitas kundze Eiropadomas uh, priekšsēdētāju sniedza lielu ieguldījumu institūciju dialogu attīstībā un arī pilsoņu iesaistīšanā. No otras puses, nu, die esam priecīgi, ka Eiropas parlamenta priekšsādātāja vietniece Izabele Durēna ir laipni piekritusi mums piebiedroties tādā veidā nodrošināt, ka vienīgā Eiropas Savienības demokrātiski ievēlētā institūcija ir pārstāvēt šajā ombudu pasākumā visaugstākajā līmenī. Jurānas kundze ir aktīvi iesaistījusies ar pilsonisko sabiedrību, un līdz ar to viņas vieta šeit ir pamatota. Es labprāt uzklausīšu jauninājusi pilsoņu institīvas jomā. Mēs vēlreiz esam baudījuši um, parlamenta viesmīlību, noturot šo ikgadu pasākumu. Un uz šo pasākumu var vērot ļoti plašs Eiropas pilsoņu lokus. Un šai ziņā gribu norādīt, ka pirmo reizi šis pasākums norisinās ne tikai Briselē, bet arī gandrīz katrā Eiropas parlamenta informācijas birojā visā pasaulē. Tāpēc sveicu pilsoņus, kas mums pievienojušies Bratislavā, Berlīnē, Prāgā, Parīze, kā arī jebkurā citā Eiropas galvaspilsētā. Esam gatavi viņus uzklausīt, lasīt viņu komentārus, jautājumus Twitterī vai tiešsaistē. Vēl jo īpaši esmu gandrīz par to, ka Eiropas komisijas priekšstādātāja vietniece Viviana Redinga ir kopā ar mums šodien. Un vēlreiz tāpat kā daudzas reizes pagātnē vēlos viņai pateikties, ka viņa mūs pagodina ar savu klātbūtu lielā pasākumā. Redingas kundze ir dialoga ar pilsoņiem virzītāja un viņas interesēs ir Uh, iesaistīt visus pilsoņus. Pēdējo mēnešu laikā viņi ir ceļos Eiropas Savienībā, lai tiktos ar uh, tūkstošiem iedzīvotāju, lai viņus uz, uzklausītu. Vai tas būtu Grieķijā vai Vācijā, un pilsoņi tiek uzklausīti, ne tikai tiek runāts par viņiem. Mēs arī sveiksim Šefčoviča kungu. Viņš cits starpā ir atbildīgs par Eiropas pilsoņu institīvu Un eh, ar interesi klausīšos šef, Šefkoviča kungu sacīto par pilsoņu institīvu. Vēl arī sveicu Marku Bertrānu, Valonijas tiesības sārgu, Valonijas Briseles reģiona un arī pateicoši šo diskusiju vadītājiem šodien. Taču pirms iesākuma ne, nelieli ievadu vārdi. Mēs piedzīvojam pat labāk vislielāko krīzi Eiropas Savienībā. Ar daudzām grūtībām un izaicinājumiem saskars gan mana valsts, gan daudzas citas dalībvalsts. Un tas ir nozīmīgs faktors šajās apstākļos. Turklāt mēs saņemam ar vien ļaunākas ziņas ne tikai par eh, finanšu tirgu sabrukumu, bet arī par sociālo pretestību saistībā ar taupības pasākumiem daudzās dalībvalstīs. Tomēr krīzei ir arī otra puse, kura ir uzmanības vērta. Visi Eiropas Savienības pilsoņi zaudē uzticēšanos ne tikai nacionālajām valdībām, bet arī Eiropas Savienībai, tai ziņā, ka tie varētu rast risinājumu pašreizējām problēmām. Man visvairāk uztrauc šī situācija, īpaši ņemot vērā to, ka mans uzdevums ir veicināt uzticēšanos ar Eiropas pilsoņiem Eiropas Savienības vadību. Taču viena lieta ir sēdēt rokām klēpī, gaidot līdz nacionālajie uh, parlamenti un Eiropas Sanības iestādes ir uh, uh, reaģējušas uz situāciju. Un pavisam cita lieta ir, kad pilsoņi proaktīvi rīkojas viņi paši. Lisabons līgums paredz pilsoņu institīvi iesaistoties komisijas apspriedēs ir ilgs ceļš ejams, lai stiprinātu pilsoņu līdzdalību demokrātiskajos uh, procesos Eiropas Savienības iestādēs. Es saņemu daudzas sūdzības no Eiropas pilsoņiem šeit ziņā. Es uzskatu, ka tā ir laba zīme, jo tas liecina par to, ka pilsoņiem ir pieejami instrumenti viņu aktīvai līdzdalībai. Turklāt tā ir arī iespēja labot kļūdas, kad tās rodas. Vēl esmu arī gandarīts par to, ka man ir iespēja stiprināt pilsonu līdzdalību un vēlāk šodien stāstīšu par to, ko Eiropas ombuds var darīt. Un vēl runāsim par to, ko pilsoņi vismaz daļai var darīt paši, lai ņemtu savu likteni savās rokās. Ir daudz veidu, kā to darīt, izmantojot Eiropas instrumentus, tāds kā Eiropas pilsoņu institīvu vai arī uh, sapulcinot lielas pilsoņu grupas, lai īstenotu kopīgu rīcību. Un te mēs runāsim ne tikai par ekonomisko krīzi un veidiem, kā to varētu atrisināt, bet skatīsim arī šo svarīgo tematu, kā izveidot veselīgai labvēlību, labvēlīgu, tīru Eiropu. Ar nepacietību gaidu um, iespēju piedalīties šajās uh, progresīvajās debatēs, iesaistot jūs visu, vai tas būtu šeit, Briselē, vai 30 uh, eh, eh, Eiropas galvaspilsētās un lielajās pilsētās. Tā mēs arī atainosim, kādi reāli labumi izriet no Lisabonas līguma pilsoņiem un ka ir iespējams konstruktīvs dialogs starp viņiem un Eiropas Savienības institūcijām, ka viņi spēj sniegt savu ieguldījumu Eiropas tiesiskuma demokrātijā. Paldies! Paldies, Nikiforus! Tagad eh, pievērsīsimies vēl kādam citam gaismeklim, un eh, arī Eiropas parlaments ir šāds gaismeklis, gaismeklis un tam nākošais gadu būs vēlēšanas. Izabels Durāna, eh, kas jums par to sakāms? Paldies, saka Durāns kundze, labdien visi! Ombuda kungs, Nikiforas kungs, dāmas un kungi, un arī tie, kas mums seko no tālienes, un varbūt tiem, kas mūs klausās Nikosijā, Atenā, Madridē, Lisabona, varbūt e, viņu noskaņojums nav tāds pats kā cilvēkiem, kas šeit klāta. Un es domāju, tam tiešām ir jābūt mūsu pamatdomai visām mūsu rīcībām, ne tikai domājot par vēlēšanām Eiropas parlamentu pēc gan, bet arī ilgstošāka Eiropas Savienības iestādēm vispār. Tās šodien pamatoti vai nepamatoti zaudē daudzu Eiropas pilsoņu uzticēšanos. Varbūt tas neatiecas uz vecāku atgājumu cilvēkiem, bet katrā ziņā uz jauniešiem gan. Par spītam, ka mūsu ombuds, ka vesela virkni iesaistīto pušu, vai tas būtu parlaments vai komisija iesaistās, kā tas notiek šodien, lai redzētu, kā pilsoņi mēs varam sniegt viņu likteņu atslēgu. Tomēr šodien mēs atbil, apzināmies savu atbildību, ka mums ir liela atbildība, jo īpaši mums, Eiropas parlamenta deputātiem, kas ir ievēlēti, bet arī visiem tiem, kas strādā šiem de šo deputātu labā un arī tiem, kas ievēlē. Pēc gada Eiropas parlaments varētu būt tas, kas varētu maksāt diezgan lielu cēnu par šo krīzi, ja vēlētā aktivitāte nebūs liela. Un cilvēki pauž savu viedokli, kas ir kā pārstāv viņu vēlmi Būs arī tādi, kas nepiedalīsies vēlēšanās un nebalsos, un būs arī tādi, kas eh, balsos dusmu vadīt, jo dusmas arī valda Eiropas Savienībā. Vai arī būs vēl tādi balsotāji, vēlētāji, kas gribēs izjaukt Eiropas Savienību, uzskatot, ka nacionāla līmenī procesi notiek labāk. Katrā ziņā tāda ir reālā situācija, kurā mēs dzīvojam. Un, kā jūs pareizi sacījāt, mūsu uzdevums šodien ir aktivizēt pilsoņus, lai viņi saprast ne tikai to atslēgu, kas ir viņu rokās, bet arī apzinātos, cik svarīgi ir tas, ka viņi var ne tikai paust savu viedokli, bet var arī tikt uzklausīti. Es domāju, tikt uzklausītam tiesības sarga lomā vai arī deputāta lomā vai mm, ministra, Eiropadomas locekļa vai komisijas darbinieka. Acīs ļoti svarīgi tikt uzklausītam un gūta atbildi daudz apspriež procesi ir pavērta Eiropas pilsoņiem. Ir svarīgi taču jāapzinās, ka jūs viedoklis var ietekmēt procesu. Es domāju, valda vilšanās uh, kā nevalstiskās organizācijas vai kāda atsevišķa pilsoņa viedoklis vienkārši nonāk tādā tā kā lielā kastē, kas neko īsti neietekmēs. Pirms apmēram gada mums bija pirmās debates par šo tēmatu un pagājušā nedēļa Strasbūrā tika secināts, ka mēs nevaram izvērtēt vēl šo pilsoņu institīvu, jo ir eh, vesela virkne bērnības, eh, bērnībā raksturīga slimība, nepareiz reģistrēšana un kaut kāda uh, eh, adrese nepareizi. Taču mēs redzam, cik daudz ir iegu eh, pieprasījumu Eiropas ombudam, vai arī cilvēki pauž savu viedokli, vai viņu skatījumā tā institīva labvēlīga vai nē. Un tad pilsoņi var publiski paskaidrot, kāpēc viņi uzskata, ka tas ir labi vai nav labi. Un manā skatījumā tas ir vērtīgi. Un otrkārt es gribu paust savu cieņu tiesības sarga darbam un būt darbam, jo daudz kas ir noticis jūsu mandāta laikā, nu jau desmit gadi pagājuši, bet šķiet, ka tas bija vēl vakar. Jūsu funkcijas ir ļoti vērtīgas, jo Eiropas Savienība pati sev un savām dalību valstīm ir noteikusi noteikumus, piekļuvē dokumentiem, un tas ir svarīgi, agrāk tā nebija, būs arī esat mazliet izpētījuši šo jauno tiesību robežas, un jūs arī esat iestājies par informācijas plašāku pieejamību. Uh, arī parlamentam tagad ir lielāka iespēja pieņemt eh, tiesību aktus, un Eiropas komisija šai ziņā arī piedāvās jaunas tiesību aktus. Jūs esat noslīpējuši jauno administrīvās rīcības kodeksu, tas ir svarīgi, darbi iesāc jūsu priekškājies, jūs esat devies vēl tālāk, eh, nosakot konkrētāk. Uh, uh, publiskās pārvaldības principu, veicinot kontaktu ar Eiropas pilsoņu. Jūs arī esat uzsvērs, cik svarīgi, ka labai administrācijai nav jās, būt jāsīstai tikai ar noteikumu ievērošanu, bet arī ar pakalpošanas kultūru. Administrācija ir pilsoņu interesēs, nevis otrādi. Jūs arī esat uh, pierādījis savus diplomāta spējas, tas ir ļoti svarīgi, apkarojot nelabvēlīgu administrāciju, vienmēr jūs to esat darījis visur. Un jūsu birojam ir tāda ietekme, kas atbilst jūsu pārliecināšanas spējām. To gribu uzsvērt. Vēl vēlos sacīt, ka šajā ziņā uh, Jūs, protams, jūs sekotājiem būsiet uh, svarīgs paraugs, jo tikai 18% no Eiropas ombudu rekomendācijām netiek ievērot, un tas ir svarīgs rādītāji. Labās administrācijas harta arī kopš 2009. gada Lisabonas līguma ir juridiski saistoša, līdz tekus tam 298. pānta otrais punkts arī precizē noteikums. Nu jau apmēram trīs gadus ir noteiktas šīs attiecības Berlingena ziņojums. Arī šeit tika izstrādāts, un es arī aicinu komisiju pārskatīt savas pilnvaru šai ziņā. Un Eiropas pilsoņu institīva ir eh, svarīga institīva, lai iesaistītu pilsoņus. Šodien eh, reprezentatīvā demokrātija nav īstenojama bez līdzdalības demokrātijas. Vai tas būtu tādā formatā, kā es to nu pat raksturoju, vai arī kādā citā formā. Un šeit eh, arī pilsoņi, pilsoņu organizācijas ir pārstāvēts, kas ir izveidojuši jauns procesus, kas nodrošina ne tikai šīs attiecības starp Eiropas pilsoņiem un viņu ievēlētiem deputātiem, bet arī paredz iespēju pilsoņiem pašiem savā starpā diskutēt, jo tā tiek izkristalizēta problēma un tad arī var virzīties tālāk. Demagoģija Tālūk ir Eiropas vaina, Eiropas parlamenta komisijas, viena vai cita vaina. Tā ir viegli sacīt, bet nē, problēma ir daudz sarežģītāka, jo mūsdienu pasauli arī ir sarežģīta. Un es domāju, ka pilsoņu diskusijas, viss tas veids, kā aktivizēt pilsoņus, ļaujot viņiem kļūt par ekspertiem, pilsoņi var kļūt eksperti, nemazāk kā jūs un es. Uh, Tie ir instrumenti, kas jau pastāv un kas mums ir jāuzlabo. Un tagad nobeigumā vēršos uh, diskusiju vadītājiem. Jūs esat diskusiju vadītājs, bet arī Eiroņūs deputāts un Eiroņūs ir pārobežu eh, ziņu veidotājs. Un tas ir ārkārtīgi grūti, eh, jo cilvēki, kas mūsos klausās dažādo valstu Eh, galvaspilsētās ir raduši uzrunāt nacionālos uh, valdību pārstāvis, taču šāda Eiropas līmeņa diskusijas ir sarežģītāks, diskusijas par, par tiesību aktu priekšlikumiem, rezolūcijām un tā tālāk. Es apzinos, ka šāds diskusijas nav vienkārši, ne Eiroņūs, ne ārtei, kas ir eh, medijas, ap, ap, kas apvieno Vāciju un Franciju. Turklāt eh, ziņas taču eh, ir nāk ēterā vispopulārākajā laikā. Es ceru, ka mēdīju organizēs reāls debats starp e, Eiropas komisijas komisāru kandidātiem Nu, tā kā tas notiek nacionālo vēlēšanu laikā. Ļoti labi, es domāju, būtu, ja padomē tiktu televīzijā uzklausīti Čehijas vai Somijas uh, kandidāti ar sinhrono tulkošanu čehu valodā, somu valodā un citās. Iespējams, ka šis kandidāts dzīvo citā kontekstā, viņš nav no jūsu politiskās partijas, jūsu valsts, taču ir svarīgi veicināt sapratni, jo tas ļaus izvairīties no tradicionālās spēles, lūk, pie vainas ir Eiropa. Es domāju, ka Eiropā lēmums pieņem ne tikai Eiropas parlamenta deputāti, ne tikai Eiropas komisijas darbinieki, bet arī Eiropas dalībvalsts parlamentu deputāti, ministri, kurš runā par Eiropu Nacionālas parlaments, vai jūs uzdodat saviem parlamentāriešiem jautājumu par Eiropas parlamentu, bet jūs ministrs taču arī ir koplēmumu pieņēmums. Ir vērts viņam uzdot jautājumu, taču, protams, ka jūsu ministram labprātāk patīk runāt par nacionāliem jautājumiem. Taču viņš varētu uzdot jautājumu pašam parlamentam Eiropas parlamentam. Taču parasti dalībvalstu žurnālisti neuzdied jautājumu nacionālajiem ministriem par to, kas notiek Eiropā plašāk. Kaut arī šie jautājumi ir svarīgi, tie taču attiecas uz 450 miljoniem iedzīvotāju. Un jūsu klātbūtnē un visu mūsu klausītāju un skatītāju klātbūtnē Cerams, šīs diskusijas atainos pilsoņu enerģiju un uh, mazliet izjauk šo iespaidu, ka Eiropa ir eh, augstprātīga, tehnokrātiska, sastingus. Dažkārt tā, tam ir pamats, taču nevienmēr. Un es ceru, ka šodien jums būs iespēja izteikties. Paldies! Merci beaucoup. Paldies, Durāns kundze, par jūsu uzstāšanos. Protams, ka daudziem eiropiešiem ir problēmas ar uzticēšanos Eiropai, un viņi ir dusmīgi, un šo, šīs emocijas ir tādas, eh, kam būtu jādod iespēja izpausties eh, konstruktīvā dialogā. Viviana Redinga, jūs eh, pilsonības komisāri. Es domāju, jums šeit ir vislielākā nozīme, jo jums ir tieši saskarsme ar pilsoņu institīvu. Ko jūs dzirdat? Labrīt eh, visiem klātesošiem un, es, eh, un arī tiem, kas eh, klausās mūsos ārpus Eiropas parlamenta. Sākumā vēlējos uzteikt eh, Nikos Diamandorus. Viņš ir organizējis šādu pasākumu un jāsaka, ka tas ir viens no pirmajām digitālajām debatēm. Es domāju, tas ir eh, ļoti interesants pasākums eh, un tojā var klausīties ļoti daudz cilvēki. Un arī nosaukums mūsu Eiropa kļūsim aktīvi. Arī šis nosaukums ir ļoti veiksmīgi izvēlēts, un cilvēki var piedalīties, cilvēki tiek uzklausīti, uzņemties iniciatīvu. Nu, tieši tas mums ir nepieciešams Eiropas pilsoņiem veltītajā gadā. Eiropas pilsonības projekts jau svin 20. gadskārtu, un kad es pavaicāju Eiropas pilsoņiem, uh, Eh, vai viņi jūtas kā Eiropieši, tad divas trešdaļas atbild, ka jā, bet eh, tikai viena trešdaļa saprot, ko tas īsti nozīmē. Un, ja jūs šos cilvēkus eh, izprašņātu vēl smalkāk, tad īsnībā varbūt tikai 10% no viņiem zinātu, ko nozīmē būt Eiropas pilsonim mēs izveidojām um, monetāro savienību pateicoties Maastrichts kritērijiem, bet uh, pilsonība tas ir projekts, kas uh, vēl nav pilnībā iedzīvināts. Tas ir ierakstīts dokumentos. Tālāk, saskaņā ar Eiropas līgumiem tiesības sūdzēties ir uh, nopietna katra līguma sastāvdaļa, un ombuds uh, ir galvenais pilsoņu rūpju uzklausītājs, un viņš, protams, nav vienīgais, kas pie tā strādā, viņš nav vienīgais, kas uzklaus pilsoņus. Uh, Eiropas parlamentā darbojas arī lūgumrakstu komiteja, ar ko ombuds sadarbojas ļoti cieši un eh, lūgumrakstu komiteja sadarbojas ar dalību valstu ombudiem. Es domāju, ka tas ir tāds, tā ir tāda ļoti eh, laba, cieši izveidot ķēdīte. Pilsoņiem tāpat ir tiesības griezties institūcijās un saņemt atbildes uz sevi interesējušiem jautājumiem. Es eh, katru gadu saņemu apmēram 5000 vēstuļu, nu tad jūs varat eh, iedomāties, ka Atbildēšana uz pilsoņu vēstulēm ir e, tāds ļoti nopietns e, manu dienestu darbu e, uzdevums, bet jāsaka, ka puse no vēstulēm īstenībā nav adresēts Eiropas institūcijām tām, to īstais adresāts būtu dalību valstu institūcijas. Un daudz pilsoņi ir pilnīgi izmisuši, jo viņi nesaņem atbildes no savu valstu institūcijām. Līdz ar to Eiropu uzskata par tādu kā pēdējo instanci. Diemžēl pie mums griežas ar tādām vēstulēm, um, uz kurām nevaram atbildēt, jo tas nav mūsu kompetencē. Un tagad daži vārdi par Eiropas pilsoņu gadu. Kādēļ mēs tādu vēlējāmies organizēt? kritizēt. Ļoti vienkārša iemesla pēc. Gribēju tikai pateikt, ka tikai viena trešdaļa no Eiropas pilsoņiem domā, ka viņu balsī uh, ir kaut kāda nozīme. Uh, un tas sasaucas ar Durāns kundzes um, pieminētajām atziņām. Cilvēkiem šķiet, ka viņiem nav nekādas teikšanas, un ja viņus varbūt uzklausa, viņiem šķiet, ka viņu teiktais uh, neatstās nekādas pēdas. Un uh, līdz ar to viņi bieži vien nedodas uz vēlēšanām. Uh, Ļoti interesanti, Horvātijā Eiropas vēlēšanās piedalījās tikai 21% no balstīsīgajiem iedzīvotājiem. Lai varētu izskaust šos trūkumus, lai varētu cīnīties pret šo pasivitāti, mums eh, beidzot ir jābeidz gari runāt, jo cilvēkiem jau tas viss ir līdz brošai. Uh, Tā tad jums ir jādara kas tāds, ko politiķi neprot darīt. Proti ir e, jāizver mute un ir jāieklausās pilsoņos. Un tad ir e, viņiem jāatbild uz jautājumiem. Un e, ir izveidot pilsoņu dialogu visās dalību valstīs. Un es esmu patiešām koncentrējusies visvairāk uz tām vietām, kur kaut kas ir nogājis greizi. Sākumā savu darbu sāku Spānijas dienvidos, tad devos uz Grieķiju, Portugāli, Īriju. Uh, 300, 400, 500 pilsoņi piedalījās šajos pasākumos, un um, politiķi tur neuzstājās ar runām, viņi vienkārši ieklausījās, un cilvēki varēja uzdot jautājumus. Tā bija tāda kā uh, jautājumu un atbilžu sesija. Kas tad notika? Uh, pilsoņi bija burtiski pārsteigti. Pirmo reizi pie viņiem ierodas pil, uh, politiķis un klausās, ieklausās, kas tāds līdz šim nebija noticis. Un es biju uh, pilnīgi prognozēju, ka visi pārmetīs, Eiropa nedara neko neko Eiropā, neprot pildīt savus uzdevumus un tā tālāk. Bet īstenībā tā tas nav. Viņiem ir vienalga, kura institūcija risina problēmas. Galvenais, lai tās taptu atrisinātas. Atceros, kad biju Berlīnē, biju gatava runāt par into this and shouldn't mix into that. I give you an example bija gatava runāt, piemēram, par spuldzītēm un tā tālāk, un par šiem aizliegumiem, lai sevi attaisnotu. Un kāda sieviete mani, uh, man stāstīja par to, ka ar kādām problēmām viņas bērns sastopas skolā, un teica, ka vēlas, lai šīs problēmas tāptu atrisinātas, un es teicu, ka Eiropas līgumos ir noteikts, uh, izglītība ir pakļauta subsidiaritātes principam. Tas ir dalībvalstu kompetencija, un lai kaut ko darītu, mums ir jāgroz līguma. Un tad šī kundze man teica, nu tad groziet līgumus un atrisiniet šīs problēmas. Jā, tā bija ļoti laba atbilda, un tas uh, pierāda, ka pilsoņi īstenībā neizprot šos um, institucionālos muģekļus. Viņiem ir nepieciešami vienkārši jautājumi, vienkārši atbildes, un tas, lai mēs uh, ķeramies pie darba. Mēs uh, mājā pagājušajā gadā sākām gatavot uh, pilsoņu dialogu projektu, un tā bija pirmā reize, kad mēs ar pilsoņiem sazinājāmies internetā. Uh, piedalījās 12 tūkstoši cilvēku, un visi šie cilvēki gribēja vairāk Eiropas, vairāk integrācijas un vairāk konkrētas rīcības, mazāk birokrātijas. Pilsoņu ziņojums eh, bija tāds uzdevumu saraksts, kas tad mums īsti ir jāpaveic. Es gribu pateikt, eh, ka piedāvāju pirms diviem gadiem 25 eh, uzdevumus, un 24 jau ir sākti īstenot. Nākamais ziņojums dienas gaismu ieraudzīs šī gada maijā.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 Mēs, protams, sagatavojot ziņojumu, atcerēsimies visus tos padomus, ko mums ir devuši pilsoņi, piemēram, gan dialogu laikā, gan uh, rakstot vēstules, gan uzdodot jautājumus Europe Direct portālā. Tur ir katru gadu apmēram miljons jautājumu. Nu, kas ir galvenās rūpes pilsoņu vēlas, lai viņiem būtu vieglāk pārvietoties ES robežās, lai būtu mazāk birokrātijas? Nu, tie ir viņu galvenie rūpesti. Un es esmu izstrādājis 12 priekšlikumus, ko mēs esam gatavi īstenot, lai pateiktu, jā, pilsoņi, mēs jūsos ieklausāmies, jums ir kaut kāda teikšana, jo mēs taču uzklausījām tik daudz vērtīgas informācijas, vērtīgu padomu no jums, un mēs to visu varam pārvērst eh, darbībā. Nu, tā nav kaut kāda tukša tralināšana, nē, tajā bija ļoti labi mērķiecīgi padomi. Un ja pilsoņi pierāda, ka viņi ieklausās pilsoņos un paskaidro, kas ir iespējams un kas nav iespējams saskaņā ar līgumos noteikto, tad tas patiešām noved pie tādas um, lietpratīgas diskusijas. Nu, un bieži vien Eiropa nevar iejaukties tur, kur darbiņš ir jāpaveic vietējā, reģionālā vai valsts līmenī. Es domāju, ka šo pilsoņu gadu nav jāuzskata par kaut kādu laboratorijā tapušu eksperimentu, bet gan uh, politisku uzdevumu un vēsturisku atbildību. Mēs kopīgi ar Eiropas pilsoņu deputātiem, ar eh, dalībvalstu ministriem, pilsētu mēriem eh, strādājam pie šī projekta un domāju, ka mēs varam tādā veidā mainīt politiskās tradīcijas. Domāju, ka tas varēs eh, nest arī cerētos augļus pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām un tas noteikti ietekmēs arī uh, to, kā mēs gatavojam jaunos līgumus, lai varētu atrisināt samilzušās problēmas. Un nevajadzētu visu darīt tā, kā tas ir ierasts. Kā mēs gatavojam līgumus? Gudri vīri, gudras sievas sapulcējās pie galda, rakstīja līgumus, uh, meklēja formulējumus, un tad šie līgumi tika nolikt pilsoņu priekšā. Nu tad, vai jums tas ir paprātam vai ne, bet tas tiks pieņemts. Un Tad, kad mēs jau sākam domāt, eh, kas ir jādara, eh, mums ir jāiesaista pilsoņi tātad visu politisko lēmumu pieņemšanā no paša pirmā brīža līdz brīdim, kad tas jau tiek uzlikts uz papīra. Un pilsoņiem ir jāzina, par ko viņi balso, jo viņu balss ir patiešām no svara. Es esmu apņemsies to darīt šogad. Paldies par atbalstu! Commissioner Redding, thank you very much. Uh, very interesting to hear. And, uh... Paldies! Uh, ļoti interesanta runa. Tātad es zinu, ka jūs arī esat strādājusi uh, petīciju komitejā parlamentā no 89. līdz 92. gadam. Tas bija ļoti intensīvs uh, darba posms. Tātad turpināsim apskatīt iniciatīvu, kas mēģina panākt, lai Eiropas Savienība vairāk iztērētu tādām programmām kā Erasmus un citām, kas ir investīcijas mūsu jaunatnē. Tātad Alessandra Mirabile jums paskaidros, kā strādā viņas grupa Šis darbs nav viegls, un eh, joprojām ne viss ir skaidrs eh, mehānismā, eh, kurš darbojas. Tātad, lai īstenotu Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Un tagad sāksim diskusiju. Un tātad Gundi Gadesmana Eh, sekos jautājumiem, eh, un kad mums būs kādi labi jautājumi, tad mēs eh, uz tiem atbildēsim. Tātad jautājumu no klausītājiem un arī tiem, kas mūs vēro tiešsaitē. Ja jums ir kāds jautājums vai komentārs, tad lūdzu iesūtiet. Es redzu, kā arī Twitter ekrāns ir aizņemts. Tā tad EYC2013EO, tā ir tvīta adrese. Lūdzu, Alessandra, eh, paldies, eh, tiesības sargakungs, eh, paldies par ielūgumu. Es tiešām priecājos būt šeit šajā pasākumā. Es runāšu ļoti īsi eh, un došu jums iespēju mm, uzdot pēc iespējas vairāk jautājumu. Es gribētu jums paskaidrot, kāpēc es domāju, ka Eiropas eh, pilsoņu iniciatīva varētu būt daļa no risinājuma eh, ekonomikas krīzei, kas notiek pašlaik. Tas ir tāds ļoti ambiciozs paziņojums, bet eh, patiesībā es došu tikai nelielu ieguldījumu šajā lielajā diskusijā par ekonomiku pasaulē. Mēs eh, cenšamies tātad piesaistīt vairāk līdzekļu, 3% no Eiropas budžeta, lai tiktu piesaistīt apmaiņas programmām. Un neskatoties uz šo esošo un notiekošo diskusiju par daudzgadu finansu schēmām, mēs uh, uzskatām, ka ir vairāk uh, lielākam Eiropas pilsoņu skaitam jābūt iespējai apskatīt citas valstis un redzēt, ko Eiropa nozīmē viņiem, un izmantot eh, Eiropas Savienības mobilitātes programmas. Eiropas eh, Savienībai ir jāpievēršas arī vairāk atsevišķu pilsoņu vajadzībām, un tā kā šis ir gads, Eiropas pilsoņu gads, tad mums arī ir jāsāk rīkoties tādā veidā, un eh, tas nozīmē, ka arī ir jāpanāk aktīva pilsoņu iesaistīšanās lielākai mobilitātei būs gan labākas ekonomiskās e, sekas, jo attīstīsies ekonomika un mazināsies bezdarbs īpaši jaunatnei. Jaunatnes bezdarbs ir ļoti smaga problēma, e, kā mēs zinām, un es gribētu uzsvērt arī to, ko teica preses konferencē aprīlī viens no RSMU Erasmus programmas vadītājiem. Šo konferenci vadīja Durāns kundze. Un mēs runājām par to, kādas ir priekšrocības eh, apmaiņas programmām, un Durāns kundze teica, ka Eiropas mobilitātes programmas vispār un tieši Erasmus ir ne tikai veids, kā iepazīties ar dažādām Eiropas kultūrām, bet arī ir eh, pieeja darba tirgumu. Un tāpēc apmaiņas programmām ir svarīga pievienotā vērtība eh, jauno eh, cilvēku pieredzes aprakstā, CV, un šāda Erasmus programma ir labāka nekā kādas slikti apmaksātas eh, mācību eh, programmas. Un tā kā es dzīvoju ārzemēs daudzus eh, gadus ārpus savas valsts, es gribētu papildināt, ka dzīve citās valstīs arī palīdz veidot jums uzskatas par dzīvi un personību un arī ļauj jums rīkoties kā uh, brīvam cilvēkam, jo ne visas sabiedrības ir tādas brīvas un demokrātiskas un liberālas kā mūsējās. Runājot par Erasmus un citām apmaiņas programmām, mums ir jāskatās uz šīm programmām kompleksi un nedrīkst par tām domāt tikai kā par tādām apmaksātām brīvdienām eh, siltās eh, valstīs eh, kā Maltā, Spānijā vai citur. Es gribētu uzsvērt, ka lai gan mēs eh, neesam tādi eh, naivi optimisti, tomēr mēs esam daudz veltījuši pūļu, lai mūsu kampaņa palīdzētu Eiropu padarīt par eh, labāku vietu, kur dzīvot. Pašlaik mums ir ne tikai ekonomikas un finansu krīze, bet ir arī demokrātijas krīze, ir uzticības krīze eh, valdībām, kā jau minēja iepriekšējie runātāji, tātad Durāns kundze un Diamanduros kungs. Bet krīzes laikā ir jāatceras arī, kādas mums ir iespējas, un tagad ir eh, svarīgi, eh, lai investīcijas eh, jaunatnē būtu ļoti svarīgas. Tātad ne tikai kultūra, ne tikai kohēzijas un struktūra fondi ir svarīgi, bet arī tādas investīcijas, kas ir saistītas ar nākotni, piemēram, izglītība un mobilitāte ja mēs šodienas situācijā ar visiem izaicinājumiem gribam eh, sasniegt attīstību, eh, attīstību visiem, tad eh, mēs nedrīkstam upurēt šīs investīcijas nākotnē. Un ja mēs to darīsim, tad tā būs neveiksme gan mums, gan arī visiem Eiropas projektiem. Eiropas eh, Savienība var būt veiksmīga ne tikai ar kopīgu ekonomikas un finansu pārvaldību, bet eh, arī veidojot Eiropas eh, pilsoņu koncepciju un nevis tikai uz papīra, bet arī dzīvē, veicinot mobilitāti un uzlabojot apmaiņas programmas, lai jaunie Eiropas pilsoņi varētu uh, iegūt priekšstatu, ko Eiropa nozīmē viņiem. Protams, lai to sasniegtu, mums ir vajadzīgs lielāks atbalsts un mums ir jāstrādā vairāk, lai būtu labvēlīgāki apstākļi pilsoņiem iesaistīties eh, demokrātijā, un tādā gadījumā arī eh, mūsu eh, pilsoņu demokrātija būs veiksmīga. Tātad es gribētu aicināt eh, arī apskatīt mūsu iniciatīvu un tai pievienoties. Paldies par uzmanību un es eh, tagad gaidīšu jūsu jautājumus. Alessandra, thank you very much. Paldies, Alessandra. Es redzu, kā jūs mēģināt aizpildīt to, ko daži devē par demokrātijas deficītu, un par to mēs tieši šodien runāsim. Ir iespējams to aizpildīt ar līgumrakst, lūgumrakstiem, ar vēršanos pie tiesības sarga. Marks Bertrāns ir tāds kā gaismeklis Valonijā. Esmu pārliecināta par to, ka jums ir miljardiem stāstu. Lielas paldies! Uh, parlamentu priekšsēdētāja vietniece, komisijas priekšsēdētāja vietniece, Diemandūras kungs. Šodien mums ir pieejami eh, tehniskie risinājumi, lai cilvēki varētu sakot arī ārpus šai ēkai. Vispirms mazliet pastāstīšu par e, šo lūgumu, lūdzu izteikties šorīt par manu organizāciju. Un runāšu arī par to, kā Eiropas pilsoņi var sniegt savu ieguldījumu Eiropas Savienības darbībā. Un šī paneļa laikā man lūdza izstāstīt par tēmatu, kā var izsnāt eh, ekonomikas krīzi. Un pastāstīšu jums par savu pieredzi, kā tiesību sargam Beļģijai. Man, protams, kā tiesību sargam nav ambīcijas sniegt struktūrāru atbildi par to, kā var atrisināt krīzi. Un tomēr ar savu tiesību sarga darbību, ko īsumā aprakstīšu, mēs varam sniegt savu ieguldījumu, palīdzot tiem, kuru šī krīze smā, skar ļoti skari. Cilvēktiesība ievērošana ir uzdevums, kam pastāvīgi jāvēlta enerģija, kas nekad nav pilnīgi īstenojams. Turklāt jārīkojas ļoti ātri un katreiz jārīkojas no jauna. 1996. gadā Strasbūrā Eiropas sociālās hartas uh, valsts padomas priekšstādātājs sec, eh, Marija Josefina Leitēno secināja, ka vēl ar vien ir daudz darāmā. Uh, dekrēts tika izveidots, eh, veidojot Beļģijas tiesību sārgu. Un uh, tur vēl nebija viss uh, s, uh, skaidri izklāstīts, tomēr mēs varam sniegt savī ieguldījumu, apkarojot slikts administrācijas sekas, samierinot pilsoņus ar administrāciju un lai veicinātu viņu uzticēšanos viņu administrācijas iestādēm un valdībai. Tātad mana darbība ir saistīta ar ikdienas grūtībām, kad pilsoņi uzskata, ka viņus ierobežo administratīvās prasības kā, kādā nesenā intervijā Francijas tiesība aizstāvis Bodis sacīja, visas prasības tiek skatītas, taču tas nenozīmē, ka visas tiek apmierinātas. Daži uzskata, ka viņi ir sliktas administrācijas darbības mērķi, uh, upur taču vienmēr tā viss nav. Uh, Un tomēr mūsu uzdevums ir uzklausīt tos, kas līdz šim palikuši neuzklausīt, un padarīt attiecības ar pilsoņiem un eh, sabiedrības iestādēm, valsts iestādēm cilvēciskākas. Eh, tas nozīmē, ka mēs skatām viņu eh, vajadzības un apkarojam diskriminatīvo praksi. Citādi beigas. Tā aizstāvot pilsoni pret uh, nepareizu administrācijas darbību. Tiesības sargs sniedz savu ieguldījumu, aizsargājot uh, pilsoņu pamatiesības, ekonomiskās un sociālās tiesības, ka šīs tiesības ignorē valsts iestādes. Šī pārpēdējā dimensija ir īpaši aktuāla daudzās Eiropas uh, valstīs, Eh, tā rīkojas. Eh, tas ir Francijas tiesības sargu uzdevums, taču līdzīgi uzdevumi arī Kvebekas tiesības sargam, Spānijas tiesības sargam. Tā Beļģijā 23. Eh, konstitūcijas pāns parāds, ka visiem ir tiesības uz cilvēku cienīgu dzīvi, un šai, ar šo mērķi ir izveidots dekrets, kas nosaka uh, tiesību ievērošana. Tas attiecas, piemēram, uz darba tiesībām, uz brīvu profesijas izvēli, nodrošinot eh, nediskriminējošu attieksmi darba vietā, eh, tiesības uz sociālo aizsardzību, uz eh, um, medicīnisko atbalstu, uz tiesības uz informāciju tiesības uh, uz uh, atbilstošu pājumu, tiesības uz uh, veselīgas vīdes aizsardzību, uz kultūrā, kultūras un sociālo uh, dzīvi. Un tā manā valstī un Valonijas reģionā arī ir daudz tiesību, kuras ir jāaizsargā. Ja valsts iestādes un administratīvās iestādes viņu attiecībās ar pilsoņiem neīsteno vai slikti īsteno savu uh, uzdevumu, tad uh, tiesības sargs spēja iesaistīties. Tādas tiesības kā uz pājumti, uz uh, pājumti, uz uh, veselības aprūpi, ja tās netiek aizsargātas, tad uh, tiesības sargs iestājas par pamatiesību un sociālo tiesību aizsardzību. Euh. Lūdzu, pagaidiet mirklīt, saka Kris Burns, tas ir vienkārši, tā ir viltus trauksme. Un tie, kas mūsu, mūsu diskusijām sakā 30 galvaspilsētas lielās valstītē, pilsētās ir viltus trauksme, <laughs> ugunsgrēka trauksme, taču tā tagad ir beigusies. Tiesības sargs eh, Eiropas ombuds bija ļoti efektīvs. No, we didn't stage this. <laughs> nē, nē, mēs to neiestudējām, saka Bērnsa kungs. Je terminais en disant Nobeigumā sacīšu, saka Bertrand Kungs, ka tiesības sargs arī iestājas eh, sociālo un eh, pamatiesību aizsardzībai. Un šādas tiesības ir jāaizsargā īpaši neaizsargātām sabiedrības daļām. Lūdzu, pagaidiet, te nu viss kārtībā, saka Bons kungs. Pareizi experte. On reste. <laughs> Donc, dans notre... Mūsu sabiedrībā ir īpaša pilsoņu kategorija, ko mēs saucam par atstumtajiem. Tie ir atstumtie no darba, no pājumtes vai no medicīnas aprūpes. Tie ir cilvēki, kas nespēja vairs samaksāt savu gāzes vai elektrības rēķinu. Tie, kas eh, nespēja maksāt par izglītību bet tiesības uz darbu, uz uh, atbilstošu pajumti ir pamatiesības. Mūs gaidiet mirklī, saka Bens kungs, viss kārtībā. Vai manā rīcībā ir viena minūte vai divas? Vēlreiz vēlos citēt Bodiskungu. Pašreizējā krīze padziļina situāciju, padara uh, trauslas attiecības, sāsina konfliktus un spiež cilvēkus uz nabadzības robežas sacelties. Taču nav tā, ka trūks tikai resursu. Jāatzīst, ka uh, cilvēku neaizsargātība liecina arī par sabiedrības uh, neiejūtību, par sistēmu sarežģītību, par aklu noteikumu ievērošanu, par dialogu trūkumu, par administratīvo organizāciju sarežģītību, kas bieži vien pamatot vai nepavadot nomed pie, noved pie vienaldzības un netaisnīguma citādi bēdas. Līdz ar to tiesības argu uzdevums ir sniegt konkrētu skatījumu ikdienas grūtībām, ar kurām saskars pilsoņi, uzlabot attiecības, padarot tās cilvēciskākas ar pilsoņiem un administrācijas pārstāvjiem un uh, vērsties pret, nu, astumtību. Viņa darbība var arī uh, palīdzēt cilvēkiem justies vērtīgākiem. Tiesības sargs ir pilsoņu uh, viedokļa paudējs viņu attiecībās ar administrīvajām varas iestādēm. Līdz ar to Eh, viņš šiem pilsoņiem likumus, eh, konkrētus eh, iespējas uzlabot viņu situāciju. Un ziņā par tiesiskumu tiesības sargs nodrošina pamatiesību ievērošanu. Žaks Potjē, Francijas Republikas tiesības sargs sacīja, tiesības sarga darbība un uh, sociālā atstumtība ir cieši saistītas uh, eh, ombuda darbības jomas. Eiropas uh, Valonijas un Briseles federālā parlamenta priekšstādātājs nesen uzrunāja uh, eh, Eiropas Savienību norādot, kāda ir tiesības sarga loma. Mēs saskaramies ar smagu ekonomisku sociālo krīze. Eiropa ir pakļauta šaubām un kas šiet ir e, pārņēmušas arī iedzīvotājs. Šajā sarežģītajā situācijā tiesības sargs e, var iestāties par demokrātiju, palīdzot valdībām uzturēt viņu uzticēšanos pilsoņu acīs un samierinot šīs abas puses. Un tomēr uh, Te nav runa par to, ka pilsoņi vienkārši var um, paši neko nedarīt. Pilsoņi var uh, uh, iestāties par savām tiesībām, un uh, tiesības sargs viņiem šai ziņā palīdz. Dāmas un kungi, uh, Es uh, esmu mēģinājums jums atvainot, ka tiesības sargs ar savu ikdienas darbību uh, rīkojas uh, pret necilvēciskumu un veicina uzticēšanos. Sīzifs, uh, kuru nosodīja dievi, vai viņš kādu dienu varēs sasniegt kalna galu, uh, vēl nesen jautāja Marieša Svinleitau. Vai mēs ar šādām uh, tikšanās reizēm, kā šodien tiek organizēta, varēsim izveidot labāku saskaņu? Es ceru, ka tā būs. Paldies! Is... Paldies, Bertrāna kungs saka Bansakungs, e, mums saka, ka šajā iekārtā ir kļūme, un e, to tagad mēģina atrisināt. Cerams, ka šī bija pēdējā viltus trauksme, tā mēs ceram, saka Bansakungs. Mums šajā pirmajā diskusiju kārtā pietrūks laika, tad varbūt mēs varētu pievērsties tagad Dņēn Kaluveram, kurš pārstāv G tūkstoši Beļģijas pilsoņu pārstāvi pārstāvis. Paldies, Kristi, labrīt, dāmas un kungi. Vēlējos pateikties Eiropas ombuda birojām par šī lieliskā pasākuma organizāciju. Protams, vēlējos pateikties visiem klātesošajiem eh, par to, ka viņi uzklausīs manu īso demonstrāciju par G1000. Varbūt kāds ir ielauzies zālē. Uh, G1000 ir pilsoņu iniciatīva, kas notika Beļģijā pirms gada tieši Briselē, un kā e, daudzas iniciatīvas, par kurām mēs dzirdējām šodien, G1000 pierāda to, ka tādi pārāsti ikdienišķi pilsoņi e, var ļoti daudz darīt demokrātijas labā. Uh, Īstenībā mēs paveicām visai iespaidīgu darbu. Uh, mēs um, sazinājāmies ar 704 um, vienkāršiem beļģu pilsoņiem, kas pārstāvēja divas vai precīzāk pat trīs dažādas valodas. Un mēs runājām par svarīgiem sociālajiem, ekonomiskiem un politiskiem jautājumiem. Un uh, tie bija cilvēki, kas daudziem šķita uh, tādi, kas pārāk par politiku neinteresējas un neusticas eh, politiķiem. Bet īstenībā, neskatoties uz eh, visu, šie cilvēki bija gatavi veselu dienu, kas bija brīvdiena, tātad, eh, kas bija valsts svētki, no savu laiku ziedot, lai runātu par šiem jautājumiem un dotu savu artavu kopīgā labuma vārdā. Es gribu pastāstīt, ko mums īsti izdevās paveikt Internetā mēs uh, ievietojām garu manifestu un desmit dienās to izlasīja un parakstīja desmit tūkstoši pilsoņi. Trīs mēnešu laikā septiņi brīvprātīgie, kas tikās pie virtuves galda, lai diskutētu, piesaistīja ļoti daudz citu cilvēku. Uh, mums ir jāvēkoja. Uh, eh, šī celtne saka priekšsēdētājs, um, tiem, kas klausās šo sēdi internetē, es gribu teikt, ka mums ir jādodas ārā no zāles, bet mēs drīz ieradīsimies atpakaļ.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 citizens can look beyond their own. Uh... Dāmas un kungi, mēs uh, dzirdējām, ka pilsoņi var paraudzīties tālāk par savu degunu galu un uh, palīdzēt risināt dažādus konfliktus. Tagad daži vārdi par to, ko mūsu pilsoņiem uh, izdevās paveikt. Viņi piedāvāja tā saukto Tobina nodevu uz finanšu uh, transakcijām. Tāpat viņi piedāvāja samazināt uh, nevienlīdzību un nabadzību, radot tādu, pa, tādus pamata ienākums, pamata ienākumu bāzi visiem pilsoņiem un e, piedāvāja arī e, labāku saikni starp akadēmisko vidi un uzņēmējdarbības vidi, e, lai skolnieki varētu iziet praksi dažādos uzņēmumos. Un to visu, protams, var izlasīt arī mūsu tīmekļa vietnē www.g1000.org. Un es gribu teikt, ka šis pasākums guva atzinību nevien Beļģijā, nē, Eh, piemēram, Rotterdamā eh, kustība Dēvs un Dabas zaud eh, izveidoja projektu balstoties uz mūsu um, projektu, tātad mēs viņus iedvesmojam arī Grieķijā, Spānijā un Portugālē. Pilsoņu fórumi tiek organizēti, lai runātu par finanšu krīzi. Un Bēļu G1000 ir tāds kā demokrātijas uh, un lēmumu pieņemšanas modelis. Un Eiropas uh, pilsoņu gads ir izvēlēts īstajā brīdī, un es lūgtu, lai Eiropas Savienība un politisko lēmumu pieņēmēji ieklausītos pilsoņos un darītu to pietiekam uzmanīgi. Uh, inovējot un pārstādot Eiropas Savienību no apakšas uz augšu. Paldies, Diģē, no uh, G1000. Ir vairāki uh, jautājumi, mums ir atlikušas vien dažas minūtes, bet uzklausīsim runātājus. Gundī, gadis man. Viņš pārstāv Eiropas ombuda biroju. E, jūs vērojāt, e, kas notiek internetā, kas notiek e, Twitterī, un jūs redzat, kā pilsoņi pauž savu viedokli, tātad tiešsaist režīmā, jūs varētu mums pastāstīt, kas tad tur notiek. Paldies, jā, Eiropas parlamenta pārstāvniecības biroji dalību valstīs reaģēja ļoti aktīvi. Uh, tika uzdoti vairāki jautājumi Duran kundzei un citiem. No Portugāles parlamenta bīroja tiek uzdots jautājums, ka anti-eiropiskās partijas kļūst aizvien aktīvākas un vai krīze pat tiešām uh, iznīcinās šo labo projektu Eiropas pilsoņu gadu. Un uh, European... Daži vairāk jautājumi tiek uzdoti par Eiropas ombuda biroju no Prāgas. Ko tad īsti ombuds varētu darīt, lai izveidot Eiropas Savienību labāku? Un birojas Nīderlandē vaicā, kāda ir atšķirība, ko tad īsti var darīt Eiropas ombuds atšķirībā no Holandas ombuda? Spānijas parlamenta birojs uzdod jautājumu, ko tad jūs īsti darāt Eiropas pilsoņu iniciatīvas ietvaros. Un nākamā mēnesī ir paredzēts jaunā ombudu vēlēšanas, un Eh, cilvēki vēlas uzzināt, eh, kāds jums šķiet atbilstošais tēls eh, jaunajā amatā. Bija vairāk jautājumu Redingas kundzei, viņa diemžēl ir devusies prom, bet varbūt kāds cits var atbildēt šiem jautājumiem. Jautājums no pilsoņu organizācijas. Pilsoņiem šķiet, ka viņi mm, nav nekādas teikšanas, viņi neko nevar ietekmēt, nu vai tā ir taisnība, vai vienkārši cilvēkiem trūkst informācijas un tāpēc viņiem tā šķiet. Uh, Jā, gribēju pavaicāt, vai kādam no zālē sēdošiem ir jautājumi. Ir daudz, jā. Lūdzu. Buongiorno a tutti, sono italiano. Paldies, labrīt, esmu no Itālijas. Manas vārds ir Mario Akārdi. Pirms aptuveni desmit gadiem es biju ombuds Sīcīlijas reģionā. Uh, Trapānijas provincē. Gribēju pateikties Eiropas ombudam par uzaicinājumu uz šo pasākumu. Pateicoties tam, es varu turpināt aktīvi aizstāvēt pilsoņu tiesības. Protams, ombuds zina, ko mēs īsti darām. Viņš ieradās Palermo 2011. gadā, viņš uzstājās ar runu, bet, diemžēl, Itālijā un Sicīlijā tādas pilsoņu iniciatīvas eh, ir gandrīz eh, izlaidušas garu. un ir ļoti e, grūti atrast kādu, kas varētu palīdzēt pilsoņiem grūtā brīdī, ja viņiem ir daudz jautājumu. Un es zinu, ka jūs uh, esat darbojies nevien kā ombuds, bet darījis arī daudz cita labu lietu. Es gribēju pavaicāt Durāns kundzē, ko jūs cerat izdarīt, ko jūs pati varētu izdarīt pilsoņu labā, ja jūs ievēlēs 2014. gadā. Ko darīt tad, kad pilsoņi ir zaudējuši uzticību? Un galvenais iemesls tam mm, ir meklējams politiskajās aprindās. Politiķi neieklausās cilvēkos, kas ir aktīvi, kas uh, grib aizstāvēt savus līdzcilvēkus. Politiķiem vajadzēja palīdzēt šiem pilsoņu aktīvistiem, pilsoniskās kustības aktīvistiem, bet kas tad notiek? Īstenībā visi vienkārši ir norūpējušies, lai tiktu atkal ievēlēt, un pilsoņus neklausās. Lūdzu, kundze, jums vārds. Uh, oui, bonjour. Um... Labdien! Man sauc Stela Vegihihi, un es esmu farmaceite, Eiropas pilsoni. Un es no savas puses gribu sveikt Eiropas ombuda biroju. Un tā sniegtos pakalpojums kopš man ir uh, bijusi sadarbība ar šo biroju. Tas ar vienu strādā ļoti kvalitatīvi no paša sākuma un kvalitātes latiņa nav samazinājusies. Tā ir iestāde, kas ir uh, manā sacīs ļoti vērtīga. Ka, mans jautājums, kā jūs var sagaidīt, ka Kipras un Grieķijas pilsoņi piedalīsies Eiropas parlamenta vēlēšanās? Vispirms, uh, vajadzētu viņiem izskaidrot trojkas kļūdas, trojkas eh, metožu kļūdas. Ja to darīsiet, tad varbūt viņi piedalīsies vēlēšanās. Un vēl viens jautājums, vai Eiropas līgums krīzes apstākļos neparedz citas ekonomiskās vērtības, un nu, kādiem dēļ tā ir, vai Eiropas pilsoņi kaut ko var darīt šīs problēmas risināšanā. Paldies! Paldies! Vēl viens jautājums, saka Bēns kungs. Varbūt mums ir laiks tam pieras kungs, lūdzu. Price, uh, David Price, I'm, uh... Man sauc Davids Price, saka runātājs. Es esmu demokrātijas kustības priekšstādātājs šumana.info portāli arī pārstāvis. Mans jautājums būtu bijis Redings kundzei. Daudzas pilsoņu šokēja tas, ka komisija ierosina kā vienu no galvenajām pilsoņu tiesībām piedaloties demokrātijā tiek liekta, proti visiem pilsoņiem ir tiesības kandidēt uz e, Eiropas komisijas e, amatu, un tas bija princips, ko iedibināja Žans Monē, kurš nebija politiķis. Right. Mēs runājam pat labāk par ekonomisko krīzi, tiek pārtrauks runātais no bērna kunga puses. Es atvainojos, es gribēju runāt par pilsoņu tiesību. Jums ir jautājums, prasa Bērna kungs, par e, ekonomisko krīzi. Uh, Runātājs turpina. Kā tribīnē sēdoši paredz atjaunot pilsoņu tiesības kandidēt uz amatiem Eiropas komisijā. Jums ir tādi kā uh, Holsteina kungs, advokāts un citi. Paldies, saka Bens kungs, mums pietrūks laika šai panelī, taču pievērsīsimies Durānas kundzei, kurai būs jādodas prom. Paldies. Mēģināšu sniegt uh, e, dažus elementus atbildēji, atbildējums jautājumu, kas izskanēja šeit un nākuši arī no citurienes. Kā panākt to, uh, izvairīties no tā, ka antieiropiešu noskaņojumi nogalina Eiropu. Un tad vēl viena kundze minēja viedokli, ka trojkā vajadzētu sevi attaisnot. Tad tam es varu piekrist. Pirmkārt, jā, jāatzīst savas kļūdas. Un kandidāti uz vēlēšanām, varbūt ne uz uh, komisijas, uh, komisāra amatiem, jo viņi netiek ievēlēti tiešies vēlēšanās, taču pārēji atzītu savas kļūdas, kuras nav sniegušas risinājumu ekonomiskajai krīzē, kas jo īpaši smagi izvērtusies Eiropas dienvidos. Un tad kundze arī izteicās, kāda par to, kāds varētu būt šo cilvēku balsojums. Jo Eiropa tiek uzskatīta par vainīgu par šiem lēmumiem. Runā par Eiropu vispār, mēs nezinām, kurš konkrēti, bet izskan šis viedoklis, ka Eiropa vainīga. Tātad otrkārt ir jāizskaidro, Parasti tas notiek tā, man ir taisnība, eh, un es izskaidrošu, kāpēc. Tātad pirmkārt ir ārkārtīgi svarīgi atzīt savas kļūdas, citādi jūs to šajās valstīs vairs vispār neieklausīsies. Mm, šie draudi tiešām pastāv, ka jūsu viedoklī neieklausīsiet. Un otrkārt ir jātaino, ka viss nemaz nav tik vienkārši. Un jā, demokrātiskais deficīts ir jāapkarot citādi, sabiedri vispār neiesaistīties politiskais procesos. Tātad, tad tālāk ir jāizskaidro, kāda ir situācija. Satkārt jārunā par ekonomisku krīzi, jo neviens no, nevienam tā nav aiztaupīt, jo tā skar milzīgus daudz cilvēku, arī jaunieši. Bonsakungs turpina. Bija jautājums no Portugāles parlamentu biroja. Vai jūs uzskatāt, ka šī krīze var nogalināt Eiropas pilsonības ideju. Eh, varbūt negluži pašu pilsonību, taču tā nogalina uzticēšanos. Ko nozīmē Eiropas pilsonība? Te ir juridiskas tiesības, tiesības balsot, piemēram, un tāda arī eiropeisks noskaņojums, un tas šodien cieši. Kaut arī Eiropa par visu nav atbildīga, tā tiek uzskatīta par galveno vaininieci pat Eiropas projekts, pat Eiropa pati ir apšaubām e e labējie, mm, ekstrēm labējie spēki, galēji labējie spēki iestājas par atgriešanās pie nacionāla politikām, ņemot vērā to, ka darba organizēšana visiem kopā nevedas. Es domāju, ka jā, šodien pasauli tiek pārvaldīta dažādos līmeņos. Nav svarīgi, lai pilsoņi zinātu, kādas, kādai iestādē ir kuras kompetences, taču lai viņi zinātu, ka šīs iestādes savā starpā labi sadarbojas, īstenojot saskaņots politikas uh, vietējā, reģionāla un nacionālajā līmenī, jo visi uh, izvairās no atbildības. Nē, nē, vainīgs neesmu es. Bensa kungs, Aleksandra, bija jautājums par uh, ombudu attiecībām ar e Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Varbūt varētu pievērsties jums. Kā jūs mobilizējat cilvēkus, lai īsteno šīs um, Eiropas pilsoņu iniciatīvas? Vai jūs sadarboties ar Eiropas ombudu? Nu, mēs nedar, sadarbojamies ar Eiropas ombudu lai tas mobilizētu cilvēks, vai lai tas, eh, tas informētu par to, ka pastāv mūsu kampaņa. Taču mēs esam sadarbojušies cieši ar Eiropas parlamentu, jo apmēram 50 Eiropas parlamenta deputāti mūs atbalsta. Mēs arī zināmā mērā sadarbojamies ar Eiropas komisiju. Un, lai informētu cilvēks par mūsu eksistenci, mēs arī uh, esam aktīvi sociālajos medijos, Twitterī, Facebookā. Mēs izvēršam kampaņu, taču, protams, nepietiek ar darbošanās šajā līmenī. Mēs strādājam arī personālā līmenī, jo es, piemēram, uzskatu par ļoti svarīgu šo personīgo saikni ar cilvēkiem. Uh, lai sniegt viņiem informāciju par visu šo procesu. Un attiecot runāt par gades manas kundzes jautājumu, varbūt pilsoņiem pietrūkst informācijas, tā arī ir pie vainas. Te nav atbildīgs tikai iestādes, Eiropas iestādes. Atbildība vienmēr gulstas uz vairākiem pleciem. Uh, Un pilsoņiem būtu jābūt proaktīvākiem, apkopojot informāciju, secinot, kādas ir to tiesības un iespējas ietekmēt um, tiesību aktu pieņemšanu Eiropas Savienībā. Paldies. Bērnsakungs, varbūt Diģijē. Kāds uzdev jautājumu par to, kurā brīdī Eiropas ombudam ir teikšana, kad šī. Šī Eiropas pilsoņu institīva ir svarīga. Un, un kāda vēl um, pasākumi no zemākā līmeņa ir svarīgi šai ziņā? Tad Jebert Kalvērta kungs atbild. Mēs uzskatījām, ka šī institīva no pašiem zemākajiem līmeņiem, no pilsoņa līmeņa, no iestāžu līmeņa sākot, ir iespēja pārvarēt pamatšķēršļus. Taču mans skatījums uz to, kā pilsoņus ietekmēja krīze, ir pozitīvāks nekā Turāns skundze. Daudzās valstīs, un te es domāju par īri, īri saskārās nesenā pagātnē ar ļoti smagu finansu un sociālo krīzi, un tagad organizēja konstitucionālo asambleju, kurā parastie pilsoņi un deputāti uh, spriež kopā par jautājumiem, kas tiks izvirzīti referendumam. Īslandē arī situācija bija līdzīga smaga ekonomiskā finansiālā, finansiālā krīze un tika izveidots fórums, lai padarītu šo sistēmu tiesiskāku. Arī Beļģijā mums bija politiskā krīze un mēs secinām, ka šī krīze ir tāda kā institīva pilsoņiem iestāties par savām tiesībām un apliecināt saviem politiķiem, ka domstarpības ir pārvarams arī tad, ja nepastāv politiskā griba. Iemesls, kāpēc mēs eh, pieņemam lēmumu rīkoties no viszemākā līmeņa, pamatojas tajā apsvērumā, ka mēs neesam atkarīgi no politiķiem, no politiskiem lēmumiem, no uh, valsts finansējuma, mēs varam pierādīt, ka pilsoņi var motivēt rīkoties arī tad, ja nekāda oficiāla struktūra nepastāv. Paldies! Paldies, Reģē, turpina Bērnsa kungs, Durāns kundze, turpina. Es gribu piebilst. Jā, es piekrītu, dažkārt krīze liek cilvēkiem mobilizēties, meklējot alternatīvas risinājums, taču es esmu otrā procesa galā. Es nodrošinu, ka šis iesāktais process tālāk tiek nodots politiķu rokās, pieņemot politiskus lēmumus. Es neesmu negatīvi noskaņot. Gluži otrādi, es esmu entuziastiski noskaņota par šo kampaņu, kas drīz sāksies. Taču es uzskatu, ka iesaistes dinamikai jābūt tādai, lai tā kādu brīdi izpaustos politikā. Citādi Eiropas eh, pilsoņi institīva uh, nesniegs lielu labumu. Taču jāskatās, kā tas notika Islandē un Īrijā, kā lūk, politiķi pieņem tos lēmumus, kurus pilsoņi ir ierosinājuši. Taču jāsaka, Beļģijas politiķi nevienmēr šo te gā tūkstošu kustību, Beļģu pilsoņu kustību ir augstu vēlējuši, ir augstu vērtējuši. Kaut arī šai kustībai nebija tieši saiknes ar uh, valdības izveidi. Vēl viens jautājums no zāles pirms Durāns kundz dodas prom. Es vēlos sacīt. Mēs kā gā tūkstoši. Kā, kā jūs sauc, lūdzu? Mani sauc Lamres Kristīna. Es pārstāvu Beļģiju Eiropas pilsoņu institīvā par pamata augu bez priekšnoteikumiem. Durāns kundze, ir nepieciešama saikne, kontakts starp pilsoņiem politiķiem. Es izmantoju instrumentu, ko mūsu rokās devusi Eiropa, Eiropas pilsoņu institīva, tikai manā līmenī. Es esmu vienkārši pilsonis, un manā līmenī ir ļoti grūti sazināties ar politiķiem. Viņi aizver savas durvis, viņiem ir kas cits interesantāks darāms, un tas tas tiešām nopietnas cīniņš, lai pilsoņi, kas atbalsta šo institīvu, es ceru, ka Durānas kundze mūsos ieklausīsies, sniedzot mums nelielu cerību, ka politiķi pavērs savas ausis, secinot, lūk, pilsoņi nākuši klajā institīvu un mums ir attiecīgi jārīkojas, jo šādi tiek veidota Eiropa. Vai jūs piekrītat, jautā Bonansa kungs? Jā, saka Durāns kundze, es piekrītu. Un ir arī pārstāvi no, luks, no lūgumrakstu komitejas, un viņi ir ļoti aktīvi. Kad Eiropas pilsoņas ir nonāka Eiropas komisijas rokās, jā, Eiropas komisija noraida šo iniciatīvu, tai tāds tiesības ir, tad jāizvērš debatas. Ir svarīgi, lai tas, ko jūs esat darījuši. Uh, atainoties, atainoties citādā veidā. Ja jūsu institīva uh, nepanāca savu komisijā, tad tā ir jātiek apspriestā Eiropas parlamentā, lai šis pilsoņu īstenotais darbs nepārtrauktos tāpēc vien, ka komisija eh, to ir noraidījusi. Bensa kungs, tātad durvis ir vaļā, tikai tās nedaudz ir jāpagrūž. Tagad mēs mainīsim panelis, saka Bensa kungs, liels paldies. Uh, mūsu runātāja Alessandra Mirābelē, Markam Bertrānam un Didijai Kalvērtam. Liels paldies, ka bijāt mūsu vies, un es saprotu, Izabela, arī tev jādodas prom. Lūdzu, aplaus pirmajiem, pirmā paneļa runātājiem. Meantime, going... Un tagad aicinu šeit priekšā apsēsties nākošās kārtas runātājiem komisārs Maras Šefkovičs, Eiropas komisijas priekšstādātāja vietnieks. Viņš ir atbildīgs par starpiestāžu attiecībām un administrāciju. Sveicinoties un atsveicinoties, Šefkoviča kungs nāks klē ar īsiem ievadvārtiem. Mums, diemžēl, nav tāda pārtraukuma, jo bija mm, ugunsdzēsības uh, signāls, un tad mums bija jādodas prom, un mēs zaudējām laiku. Tad lūdzu vārds Marošam Šefčovičam. Uh, uh, paldies! Eh, tad, tad paldies eh, ombudsmenam. Deputāti kungi, es gribētu vispirms pateikties ombudsmenam par to, ka šis notikums ir sarīkots un arī eh, par viņu eh, ieguldījumu mēģinājumos eh, parādīt, kā tiesības sarga birojas var pārliecināt pilsoņus, ka viņu sūdzības tiks uzklausītas un izskatītas. Un eh, pateicoties eh, šim aktīvajam darbam, pilsoņiem ir eh, tagad iespēja pārliecināties, ka viņu intereses tiek aizstāvētas. Es arī gribētu pateikties Eiropas parlamentam par to, ka šeit ir sarīkot šis notikums, un es pateicos par labo sadarbību ar parlamentu visos trialogos un visos gadījumos, kad uh, tika apskatīta Eiropas pilsoņu iniciatīva. Es vispirms gribētu uzsvērt sadarbību ar lūgumu rakstu komiteju, kas arī um, pēdējos gados ir iegūsi uh, uzticību un uh, sadarbojas ar pilsoņiem Un arī Eiropas e, komisija ir ļoti aizņemta apspriežot e, šos lūgumu rakstus, kas tiek e, izskatīti. Tātad paldies gan lūgumu rakstu komitejai, gan arī tiesību sargam par to, ka šis notikums ir sarīkots. Mēs apspriežam jaunu instrumentu, kā 500 miljoni pilsoņu varētu aktīvāk piedalīties um, un sadarboties ar Eiropas Savienību un kā Eiropas Savienība varētu labāk sadarboties ar pilsoņiem. Redingas kundze jau um, runāja no rīta. Es gribētu arī izmantot iespēju un um, atgādināt, ka šis gads ir Eiropas pilsoņu gads, un tāpēc um, arī mums būtu jāpievērš uzmanība pilsoņu prasībām un uh, jādomā, ko mēs varētu darīt um, labāk. Eiropas uh, pilsoņu gads ir ļoti svarīgs arī pilsoņu iniciatīvai, jo uh, Tagad ir jauns instruments pilsoņu rokās, kā tieši ietekmēt pilsoņu, tieši ietekmēt institūciju darbu, un šis būs eh, pirmais gads, kad Eiropas pilsoņu iniciatīva eh, pabeidz eh, savu pirmo pilno ciklu. Mēs redzam, ka šī ir Šis ir pirmais eh, transnacionālais eh, demokrātijas eh, instruments Eiropā, un es arī redzu, ka tiek parādīta ļoti nopietna attieksme pret šo instrumentu. Mēs tagad esam saņēmuši 25 pieprasījumus reģistrācijai pilsoņu iniciatīvām, 14 jau ir reģistrētas un eh, pārējās eh, tagad vāc nepieciešamo atbalstītāju skaitu eh, vienu miljonu un jātiks sasniegts geogrāfiskais līdzsvars pārstāvniecība vismaz septiņās valstīs, tad tiks pārbaudīti šie pāraksti un komisija novērtēs, vai šī iniciatīva var kļūt par Eiropas Savienības eh, līkumu. Eh, viena iniciatīva jau ir sasniegusi šo eh, slieksni, tātad iniciatīva tiesībām un drīz vien tā būs izpildījusi visas kritērijas un es arī gaidīšu diskusijas dalībnieku atsauksmes par to, kāds ir šis parakstu vākšanas process. Mums uh, sākotnēji bija grūtības, kuras ir uh, labi aprakstītas. Lielākā daļa grūtība ir saistīta ar uh, datu vākšanu un um, datu glabāšanas un apstrādes izmaksām tieši saistē. Uh, bet tas arī bija gaidāms, jo tik liela mēroga iniciatīvās vienmēr ir um, problēmas, kas parādās negaidīt, un tās ir jārisina. Mēs mēģinājām būt pēc iespējas elastīgāki un um, noderīgāki, tātad arī mēs uh, ieviesam atklātā kodu programmas uh, un nodrošinājām e, datu glabāšanu uz mūsu serveriem Luksemburgā un arī Luksemburgas iestādes bija ļoti e, aktīvas un palīdzēja sadarboties. Tāpat arī Vācijas iestādes e, ļoti veiksmīgi ieviesa uh, Um, šo datu vākšanas procedūru. Tātad, ja ir laba administrācija un politiskā grība, tad ir iespējams uh, šo mehānismu nodrošināt, un arī Luksemburgas un Vācijas pieredze ir uh, labs piemērs citām valstīm. Ir svarīgi atzīmēt, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva iesāk tādu Eiropas mēroga diskusiju starp pilsoņiem. Sociālajie mēdīji parada, padara vieglāku sazināšanos starp dažādu valstu pilsoņiem un um, arī ļauj uh, pilsoņiem informēt par uh, savām domām un idejām. Un šis ir tikai pirmais solis um, veidojot Eiropas mēroga eh, mehānismus eh, demokrātijai. Pašlaik mums eh, ir problēmas ar informācijas sistēmām, uh, un apstiprināšanu, bet kad mums būs elektroniskās identifikācijas kartas, tad e, šo problēmu nebūs un mūsu pilsoņi daudz e, aktīvāk izmantotu iespējas, ja tās būtu draudzīgākas e, lietotājiem. Un elektroniskās identifikācijas kartes var izmantot ne tikai medicīnas datu glabāšanai, bet eh, arī, piemēram, vēlēšanām, eh, kā jau redzējām Igaunijā, un arī diskusijām. Un tad eh, pilsoņiem ir ļoti viegli sazināties ar lēmumu pieņēmējiem un arī piedalīties Eiropas mēroga diskusijās, kas tādā gadījumā kļūs daudz svarīgākas. Mēs redzam, ka Eiropas integrācija pastiprinās, kad eh, komisija iegūst jaunas pilnvaras eh, lemt par ekonomiku vai, piemēram, izdot eh, saistošus rīkojumus par bērnu aprūpi. Tie ir jautājumi, kas vēl nesen tika uzskatīti par valstu kompetenci no otras puses pilsoņiem būs lielāka iespēja izteikt savu nostāju un piedalīties eh, diskusijās, kas notiek Eiropas mērogā. Mēs eh, redzēsim, ka Eiropas eh, mēroga demokrātiskā diskusija Eh, ir interesanta eh, jaunā paudze, kas jau piedalās sociālajos tīklos, eh, gribēs arī lietot nākotnē šo iespēju diskutēt tiešsaistē. Pateicoties pilsoņu iniciatīvai, pirmo reizi ir iespēja pārvērst savas cerības un bažas konkrētās darbībās un uh, pievērš šīm problēmām uzmanību, lai tās kļūtu par daļu no Eiropas darba kārtības. Mēs dzirdēsim par eh, dažām eh, iniciatīvām. Tātad eh, pirmā Eiropas pilsoņu iniciatīva, kas jau ir reģistrēta Jūs varēsiet iepazīties ar šīs iniciatīvas eh, pieredzi un arī iniciatīva, eh, kas jau ir sasniegusi eh, nepieciešamo pārākstu skaitu un drīz sasniegs arī vajadzīgo geogrāfisko līdzsvaru. Un pēc tam šī iniciatīva ies otrajā posmā. Ja mēs apskatām pilsoņu iniciatīvas, tad tās eh, tiešām atbilst eh, pilsoņu eh, vajadzībām un pilsoņu priekšstatiem par to, kādai vajadzētu būt Eiropas Savienībai. Iniciatīvās tiek apskatīti jautājumi, kas nav saņēmuši Eiropas institūciju uzmanību un uh, tāda pieeja ir ļoti svarīga, jo pilsoņi vēlas vairāk izteikties, lai arī kur viņi dzīvotu, viņi grib runāt par jautājumiem, kas viņiem ir aktuāli, un viņi gribētu arī dzīvot sabiedrībā, kur tiek ievērots sociālais taisnīgums šie daži jautājumi, kas tika apskatīti Eiropas pilsoņu iniciatīvās, un um, kad pirmās uh, veiksmīgās iniciatīvas tiks pabeigtas, mēs redzēsim, ka būs arī citas. Un uh, prasības organizatoriem ir um, diezgan um, lielas, un tāpēc arī bija saprātīgi iekļaut revīzijas uh, klauzulu sākotnējos noteikumos. Un es eh, ceru, ka mums būs laba pieredze no pirmajām iniciatīvām un mēs eh, padarīsim šo sistēmu daudz eh, draudzīgāku lietotājiem un Eiropas pilsoņu iniciatīva mm, un vērtēšanas procesi pietuvinās Eiropu pilsoņiem, lai viņiem būtu pārliecība, ka viņiem ir um, iespēja panākt, lai viņi sadzirdētu, ka ir šādi mehānismi, un tagad mēs strādājam pie tā, lai um, tie būtu draudzīgāki lietotājiem un pēc iespējas plašāk um, lietoti. Paldies! Paldies komisāru kungam Tagad iepazīstināšu jūs ar panelī sēdošajiem viesiem. E, pa labi no komisāra Šefkoviča sēž Pēters Göči. Tagad e, mēs apspriedīsimies par to, kas ir jādara dodoties pie ombuda un e, kā viņš jums var palīdzēt jūs rūpestos. Eh, Pēters Göčs stāstīs par eh, caurskatāmību, lietojot zāles, par zāļu aģentūras darbu un par to, eh, kādus riskus satur zāļu lietošana vai tādu zā, novēršanu zāļu lietošanu. Tālāk Rainers Novaks, kas pārstāva informācijas tehnoloģiju uzņēmumu, un viņš arī pārstāv organizāciju Let's Do It. Uh, Eh, darīsim to. Un eh, tas ir viens no iespaidīgākajiem eh, pilsoņu formiem pasaulē, un viņi mobilizē daudz pilsoņus visā Eiropā, lai satīrītu to. Un vēl piedalīsies diskusijās Anna Marija Perēt, viņa pārstāv Uh, pilsoņu iniciatīvu, kas cīnās par to, lai visiem Eiropas pilsoņiem būtu piekļūt īram dzeramajam ūdenim un sanitārajām iestādēm. Uh, viņi jau ir savākuši miljonu pilsoņu sarakstu un um, parakstu un gatavojas savākt vēl vienu miljonu. Jāsaka, ka viņi e, vēlas cīnīties arī pret uh, ūdens tirgus liberalizāciju Eiropā, tātad šeit ir iekļaut arī politiskā dimensija. Mēs dosim vārdu mūsu ekspertiem un 30 Eiropas parlamenta pārstāvniecības visā Eiropā tagad arī sako mūsu e, šīs dienas darbam. Un tā tad eh, jūs varat uh, Twitterī uzdot savus jautājumus, hashtag EYC 2013 EO. Un jāsaka, ka Eiropas uh, tiesības sarga birojā arī tagad ir ļoti daudz ziņu ienācis, bet tagad došu vārdu Ārmai Marijai. Paldies, Bērnsakungs. Paldies arī Diemandoris kungam, e, Eiropas ombudam un visai viņa komandai par šo uzaicinājumu. Gribu arī sveikt visus tos, kas ir šajā telpā, un arī visus tos, kas vai nu mūsos klausās, vai skatās, uzdodot arī jautājumus. Un vēlos arī pateikties mūsu e Eiropas e, e, administrīvo darbinieku arotbiedrības e, pārstāvis Džerī Vandenbergaram. Viņš ir tas, kurš uz saviem pleciem ir uzņēmies šo Eiropas pilsoņības iniciatīvu. Paldies, Šefkovič kungs, par jūsu uzstāšanos, par Eiropas pilsoņu iniciatīvām, kā jūs norādījāt un kā arī atgādināja Krisa Boinsa kungs, mēs esam lepni uz to, ka mēs esam tagad uh, pārsnieguši tūkstoši, uh, miljonu pārakstu, un tagad mums ir jāiegūst šis te līdzsvars starp uh, attiecīgajām valstīm. Uh, Eiropas administratīvo darbinieku arotbiedrību asociācija. Jā, mums ir iespēja darboties divos līmeņos. Pasaules līmenī ANO, jo tā ir sadarbība, tātad ūdens jomā, un tad arī sadarbība ar Eiropas Savienību, jo Eiropas Savienībā šis ir Eiropas pilsonības gads. Runājot par ūdeni, jāatceras divas lietas. Pirmkārt, 2000. gadā tika pieņemta ūdens direktīva, un tajā ir norādīts, ka ūdens nav prece. Kā angļu saka, commodity, tā nav kaut kāda tirzniecībā izmantojama prece, kā varētu būt uh, citu objektu gadījumā. Un tad ANO 2010. gadā tika izstrādāt rezolūcija, kas arī mums ļauj doties tālāk spriekšu, un tā jau ir nostiprināts pamatiesības uz ūdeni. Un šo faktu mēs esam balstījuši savu kampaņu Right to Water, tiesības uz ūdeni. Un mēs arī pamatojamies uz Lisabonas līgumu, lai ar Eiropas pilsoņu institīvu starpniecību panākt, lai Eiropas komisija domāt par tiesību aktiem ūdens jomā, kur atainotos, ka ūdens nav vienkārša prece, kas ir pakļaut visiem uh, tirgus konkurences noteikumiem, bet kā ir ūdens kā pamatiesības. Un ar šo Eiropas pilsoņu institīvu jūs paši varat iesaistīties šajā institīvā. Un pēc īsas prezentācijas, PowerPoint un video formātā es jūs aicinātu parakstīt šo institīvu un aicināt citus parakstīt šo Eiropas pilsoņu institīvu. Lūdzu tehniķi sākt video. En 2010, les Nations Unies reconnaissent le droit universel à l'eau et l'assainissement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 sagatavot PowerPoint. Tātad ūdens ir pamatiesības. Un paskatieties uz šo nelielo attēlu. Viens saka, ūdens nepieciešams visiem. Un <laughs> otrs vīrs saka, pilnīgi piekrītu. Uz kā vārda lūdzu man uzstādīt rēķinu? Tātad no vienas puses šis, eh, šīs tiesības uz ūdeni kā pamatiesības, no otras puses uh, tirgus uh, konkurences noteikumi, un mēs pieprasām, lai nebūtu ūdens liberalizācijas, jo mums ūdens ir sabiedrībai nepieciešama pamatprasība. Mēs pieprasām, lai ūdens apgāde un tā pārstrāde nebūtu pakļauta tirgus konkurences noteikumiem, mēs pieprasām, lai Eiropas komisija izveidotu tiesību aktu, kas nodrošina piekļuvi ūdenim un tā attīrīšanu visās 27 dalību valstīs, un lai tāpat kā bija Tobin nodokļa gadījumā, uh, tas, kas paredzēts ANO rezolūcijā, tik nodrošinās proti visiem piekļuve tīram ūdenim. Mēs vēlamies ar mūsu institīvu savākuši jau pār par miljonu sešsimt tūkstošiem parakstu, tikmēr ir parakstu skaits pieaudzis. Iespējams, ka te tad es uh, vēršos tieši pie komisijas, lai komisija virzītos uz tādu skatījumu, ka ūdens ir tiesības, nevis prece. Un ir svarīgi, lai cilvēkiem būtu iespējas rīkoties tieši, un mēs apzināmies, ka pilsoņu bāžas attiecībā uz ūdeni uh, ir saistīts ar pamatiesībām. Un tomēr, nu, es jums tad nelasīšu visu, kas šajā diapozitīvā turklāt, tas viss vēl ir franciski. Es tikai vēlos atgādināt, ka pastāv šī problēma starp pamatiesībām un piekļuvēju visaņam. Pagājušā gada aprīlī vēl jā multinacionālu uzņēmumu ūdens uzņēmuma. Darbinieks tika atlaists, darbinieca tika atlaista, tāpēc, ka viņa nevēlējās pārtraukt ūdens apgāt nabadzīgai ģimenei, taču darba devējs šo sievieti atlaida, jo viņa nepildīja savu pienākumu. Un no nu, ūdeņš šim uzņēmumam bija vienkārši prece, kā jebkur cita prece, un Nesles ģenerāldirektors sācīja, ja ūdens būs jāpravietizē, manā skatījumā nekāda problēma ar to nevajadzētu būt. Francijā mēs runājam ar Krisbenu kungs, ar, ar kunga. Es esmu Franc, no Francijas, es esmu šīs Franču komitejas, eh, Eiropas pilsoņu iniciatīvas. Uh, sadaļas vadītāji. Un es zinu, ka pat manā valstī ir vismaz divas liela, divi lieli uzņēmumi, multinacionāli uzņēmumi Suez un es darbojos ūdens apgādē un ūdens attīrīšanas jomā. Un Francija mūs atbalsta vietējo pašvaldību darbinieku un uh, parlamentu deputāti. Mēs esam izveidojuši organizāciju, kas atbilst tam, ko mēs pieprasām no komisijas saistībā ar šo Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Mēs esam sadarbojušies ar citām organizācijām, kur nosaukuši jūs šeit redzat. Mēs esam izveidojuši pilsoņu komiteju, tajā ir 33 locekļi, un pēc tam esam izveidojuši kampaņas izvēršanas komandas katrā no mūsu valstīm tas eh, ir diezgan labi darbojies, un tad ir arī vēstnieki, proti eh, cilvēki, personības, kas ir daudz maz pazīstams katrā no mūsu valstīm, un kas veicina šīs iniciatīvas eh, virzīšanos uz, uz priekšu. Vācijā, piemēram, viens humorists atbalstot šo institīvu savā veidā, ir īstenojis eh, savu darbu, un eh, Vācijā mēs ieguvām pār par miljonu parakstu, un, kā sacīja Obama, jā, mēs varam. Un tagad eh, te atainojas, kāda ir pašreizējā situācija. Tad mēs esam panākuši miljonu sešsimt tūkstošu parakstu. Taču tas ir tikai viens kritērijs. Otrs kritērijs ir Uh, valstu līdzsvars saskaņā ar to iedzīvotāju skaista. Tātad mans aicinājums dodieties uz uh, internetu vietni Right to Water un parakstiet šo iniciatīvu. Paldies par uzmanību. Anne-Marie Perret, merci beaucoup. Liels paldies. Šī ir Eiropas pilsoņu institīva par ko jūs stāstījāt. Un vēl no cita viedokļa var raudzīties uz šo jautājumu. Un Pēters Gūče, viņš ir Ziemeļu centra vadītājs, un 2007. gadā viņš devās pie Eiropas ombuda, viņš devās pie Nikiforu, un viņš sacīja Eiropas zāļu aģentūra E, neļāva izvērst pētījumus par e, aptaukošanās apkarošanas zālēm. Invitation. Lielas paldies, paldies par uzaicinājumu. Mēs nezinām, kā zāles lietot nekaitīgā veidā. ASV un Eiropā zāles ir trešais nāvis cēlonis pēc uh, Eh, vēža un sirds un asinsvadu slimībām. Kādēļ eh, zāļu ražotāji slēpi datus par to, kādu kaitējumu cilvēku veselībai var nodarīt zāļu lietošana? Viņi publisko tikai vienu trešo daļu no pētījuma rezultātiem, un eh, rezultāti bieži vien ir arī maldinoši. Jāsaka, ka novēršanai domātās zāles bieži vien ir bīstamas, un 2007. gadā mēs pieprasījām, lai um, zāļu ražotāji piedāvā visu informāciju, ko viņi ir snieguši zāļu aģentūrai, lai iegūtu atļauju zāles tirgot. Uh, bet uh, Eiropas zāļu aģentūras direktors Tomas Longrēns mums neļāva piekļūt šai informācijai, un mēs tādēļ devāmies uzēties pie ombuda. Viņš teica, ka uh, ir vairāk argumenti, kādēļ nevajadzētu piedāvāt šādu informāciju, ir jāaizsargā komerc noslēpums, nedrīkst izraisīt pārlieku lielu, sabiedrības interesi par šiem datiem ir pārāk liels administratīvais sloks, un eh, pēc tam, kad zāļu aģentūra datus būs rediģējusi, tie vairs nebūs tik vērtīgi svarīgi. Mēs atkal devāmies pie ombuda, un ombuds piekrita, ka šie argumenti nav pietiekami svarīgi, lai aiz. Lai neļaut piekļūt informācijai. Bet Ēma mūs neuzklasīja ar dzirdīgām ausīm un teica, ka neļaus mums um, piekļūt šai informācijai. Tikai 2010. gadā ombuds preses paziņojumā teica, ka zāļu aģentūra nav piekopus labu pārvaldu, un tikai tad viņi mums ļauj piekļūt šiem dokumentiem. Tomas Lungrēns devās prom no zāļu aģentūras, un pēc tam sāka darboties kā konsultants farmācijas nozarē, bet īstenībā tas ir pretrunā ar ēma noteikumiem, kas paredz divu gadu periodu pēc tam, kad jūs esat strādājis zaļu aģentūrā. Uh, No 2014. gada janvāra Eiropas zāļu aģentūra ir eh, gatava piedāvāt uh, gatava piedāvāt datus par jaunām zālēm, par dažādām kliniskiem pētījumiem, un eh, paši pilsoņi varēs iepazīties ar visu informāciju par zālēm. Jaunais uh, zāļu aģentūras direktors šķiet ir uzsācis pavisam jaunu ceļu un caurskatāmību uztver nopietni. Tas ir uh, ļoti liels progress, un divas, uh, divi zāļu ražotāji ir iesūdzējuši zāļu aģentūru Eiropas Savienības tiesā, jo nevēlas, lai pacients varētu piekļūt dokumentiem un informācijai par zālēm. Ja viņi uzvarēs tiesas prāvā, tad mūsu uh, pacienti turpinās mirt, jo viņi nezinās, kādu kaitējumu zāles var nodarīt viņu veselībai. Uh, Eiropas komisija piedāvāja pārskatīt eh, klīnisko pētījumu direktīvu, bet eh, mums ir jābūt piekļuvai pilnīgi visai informācijai bez izņēmuma, kā mums to ļā eh, noprast Eiropas zāļu aģentūra. Mēs nedrīkstam mērīt visu ar uh, dubultu mērauklu Eiropas Savienībā. Ja mēs samazināsim krāpniecības risku, ja mēs varēsim patiešām pārskatīt, pārbaudīt, ko dara zāļu ražotāji, es domāju, ka mūsu pacientiem tas nāks par labu un viņu veselība uzlabosies. Tāpat tas varētu ļaut pātrināt inovāciju procesu Eiropas Savienībā, jo citi zāļu ražotāji varēs redzēt tās kļūmes, ko ir eh, pieļāvuši citi konkurenti un varēs izvairīties no kļūdu atkārtošanas nākotnē. Tas patiešām ir ārkārtīgi svarīgi. Jāsaka, ka veselības aprūpe netiek uh, piekopta pietiekami labi dalību valstīs, jo svarīgi dati, kas var būt vitāli cilvēku dzīvībai, tiek slēpti komerci interešu labā. Un tas, protams, neuzlabo Uh, tādu uzticības gaisotni starp pacientiem un ārstiem. Mēs bieži vien uzzinām tikai mazu, mazu daļiņu patiesības, bet tā tam nevajadzētu būt. Zinātnē ir jābūt pietiekami caurskatāmai un tās atklājumiem ir jābūt pieejamiem visai sabiedrībai, nevis tikai tiem, kas vēlas iedzīvoties. Tam ir jāpieliek punkts. Nākamēnes Eiropas parlamenta deputāti balsos par grozījumiem, kas ir iesniegti par klīnisko izmēģinājumu direktīvu. Es ceru, ka jūs nobalsosiet pareizi un eh, ka šī direktīva tiks pārskatīta un eh, visi dati par zālēm būs pieejami. Tāpat kā piekļūt īram ūderim ir pamatiesības, tā arī dati dati, tīri, uzticami dati par zālēm ir uh, viena no pamatiesībām, un cilvēkiem ir jābūt piekļuvē šādai informācijai. Paldies! Thank you very much, Peter. Paldies, Pīteram. Tagad došu vārdu Raineram Novakam. Es jau teicu, ka viņš uh, ir uh, organizējis tādu pasaules sakopšanas kampaņu un uh, Tagad dosim vārdu viņam, lai viņš nedaudz pastāst par šo iniciatīvu, lūdzu. You know... Paldies! Es nāku no Hījuma salas, tā ir maza sala, netālu no Igaunijas. Un man bija daudz laika, nepieciešams lierus tos Briselē, un man bija pietiekami daudz laika, lai kavētos pārdomās. Cilvēki, kas Eh, tagad Twitterī mums raksta ziņas, un eh, viņi ir gatavi internetā uzkavēties trīs stundas, lai klausītos mūsos. Nu, aplaudēsim viņiem, viņi to ir pelnījuši. I've seen like comments like eh, citi raksta, ka jā, pasākums ir diezgan garlaicīgs, garas runas un tā tālāk. Nu, tad es uh, rīkošos savādāk. Es tikai gribu pastāstīt par kādu sapni, un tas ir sapnis, ko sapņo daudzi Igaunijā pēc padomju atstātā mantojuma. Eh, bija visai izplatīti vienkārši mēslus kaut kur izbērt, izbērt laukos, un eh, šī atkrituma izgāšana patiešām pārvērtās tādā sērgā. Uh, Un es kļuvu visai dusmīgs, un uh, arī daudz man draugi bija vienisprāts ar mani, un mēs uh, gluži izmisuma dzīti uh, gribējām kaut ko darīt lietas labā. Un uh, esmu sagatavojis arī mazu video filmiņu, kur varēsiet nostieties pēc īsa brītiņa. Es ceru, ka tehnika mūs nepievils. Thank you.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 In total, 720 volunteers took part in the mapping process and 10,656 trash points were located on the map. But the most important question remained, how to get 40,000 people to clean it all up. meie esimene ülesanne oli tegelikult üldse inimestele nii-öelda silme ette tuua, et mis olukord valitseb ja siis ka see olukord nii-öelda ära kaardistada, et, et siis näidata, mis on need tõelised suurusjärgud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 Es eh, sarunājos ar Diamandaras kungu, un viņš vaicāja, vai arī viņš kaut kā var palīdzēt eh, iesaistīt pilsoņus mūsu projektā. Pilsoņu iesaiste man nozīmē to, ja mēs prasīsim, kā tad iesaistīt pilsoņus, eh, varētu uzdot jautājumu, kā iemācīt mērkaķim palēkties. Cilvēki nav nekur jāiesaista, viņi ir gatavi to darīt, un mums vienkārši ir jāiesaist politiķi šajā darbā kad es dzirdu šādus jautājumus, es dzirdēju tos pirms tam iepriekšējā panelī, mums ir jāprūpēs, lai pilsoņi saprastu. Mums ir jāprūpēs, lai politiķi saprastu. Tur jau ir tā sāls. Applaud, This... Jums īstenībā nevajadzēja aplaudēt. Es gribēju lai mēs aizdomātos par kaut ko. Cilvēki ir patiešām nikni. Jāsaka, ka mēs atradīsimies, ja mēs turpināsim debatēt, mēs nonāksim visai riebīgā situācijā. Mums nav laika debatēm. Jāsaka, Mēs Igaunijā veicām konkrētu darbu. Mēs atkritumu apsaimniekošanu pārvērtām tādā visā jautrā nodarbē. Mēs neesam nekādi vidas aktīvisti. Man jāsaka, ka man riebjas tīrīt, man riebjas uzkopt, bet man patīk tīra vide mēs varētu to darīt vēl pāris reizes, un jāsaka, pagājuši gadu 96 valstis iesaistījās šajā pasaules uzkopšanas kampaņā. Nu, tas man vienkārši šķita ļoti pārsteidzoši. Visas valstis tā tad cīnās ar šo atkritumu problēmu. Uh, Bet īstenībā mums vajadzētu sakot ne tikai uh, apkārtējo vidi, vajadzētu sakot arī savus smadzenes, iztīrīt tās, padomāt uh, par lietām no citas perspektīvas, par uh, kopīgām vērtībām. Nu, tas ir mūsu galvenais uzdevums. Ja mēs runājam par šīm iniciatīvām, mēs varam būt patiesi paši pret sevi, autentiski. Ja ir uh, uzņēmumi, Eh, uzņēmumos valda hierarhija, konkrēta struktūra, un viņi var ražot kastītes. Ja mūs uzskata tikai par patērētājiem, jā, ļoti labi. Bet ja mēs domājam, kā tad veidot sabiedrību, tad rodas tāda tīkla veida struktūra, un ir ļoti daudz lietu, kas mums nav nepieciešams no hierarhijas. Mēs eh, tā tieši sadarbojoties varam paveikt daudz vairāk. Tieši to mēs tagad redzam, un tādēļ jau jaunieši nedodas uz vēlēšanām. Nu, tas ir kaut kas tipisks 19. gadsimtam, tā tas ir. Un politiķi, kas uzstājas ar garām runām, arī tas ir eh, pārpalikums no 19. gadsimta. Tā, nu tas ir, jūs varat teikt, kā pilsoņus iesaistīt, varat par to gari un plaši debatēt. Bet, ja cilvēki redzēs, ka tam ir kāda jēga, tad viņi paši iesaistīsies, viņiem nekāds pamudinājums nav vajadzīgs. Un to jūs varat redzēt daudz viet. Pagājuši gadu mēs uh, veicām kopšanas darbus Kosovā. Tā bija pirmā reize, kad viņiem e, bija organizēti tādi nacionālā līmeņa projekti, kuros piedalījās 35 tūkstoši cilvēku, un neviens jau neatnāca no Eiropas komisijas un nepateica, ka viņiem tas ir jādara, viņi paši organizējās. Un Bosnijā gan musulmaņi, gan kristieši strādāja plec pie pleca, lai sakoptu savu zemi. Domāju, ka uh, vai nu esam jaunu pārmaiņu priekšā, vai atkal atklājam no jauna kaut ko sen aizmirstu, sen aizmirstu veco. Un tas ir svarīgi visiem cilvēkiem. Mēs meklējam kaut ko tīru, neaptraipītu. Man šķiet, ka šī tīrība politikā jau sen ir aizgājusi zudībā. Uh, Jūs mani varat vainot ideālismā, bet šķiet tas ir vienīgais veids, kā kaut ko padarīt. Ja jums ir sapņi, jūs sapņot par kaut ko tīru, tikai tad jūsu darbs var izdoties. Un e, sapnis par tīru pasauli man ļauj dzīvot tālāk. Un es, piemēram, arī Hījumā salā varu pēc uh, negaisa iziet ārā un uh, salasīt uh, atkritumus, kas mums ir atskalot no Dānijas vai Zviedrijas. Un ja katrs domās kā es, nu tad vienā brīdī zeme būs tīra. Nu, varbūt tas nemaz nav tik sen, kad mēs vēl varējām dzert no upītes. Nu, pirms tūkstošu gadiem tas notika. Varbūt, ka šis sapnis nav nereālistisks. Ja mēs visi uh, satīrīsim Eiropu, tas taču būs ļoti jauki, un te ir jaunas nodarbinātības iespējas. Mums vajadzētu vispār pārskatīt savu attieksmi pret pilnīgi visu. Ir jāsaprot, kā uh, dzīvot šajā tīrajā pasaulē, ko tas nozīmē katram no mums individuāli. Mums nevajag kaut ko pieprasīt. Mēs varbūt varētu radīt kaut ko jauku, jaunu, trauslu un ļoti, ļoti skaistu. Man nu, tas būtu viss no manas puses. Es neesmu tāds lielais runātājs. Paldies! Haina Novjāk, thank you very much. These are all... Paldies Novāka kungam, jā, tie visi bija ļoti konkrēti jautājumi, un uh, tam visām pamatā ir sapņi, ir ļoti jauki, ja sapņi pārvēršas īstenībā. Vai ir kādi jautājumi un komentāri no zālē sēdošiem? Labi, un ko tad ziņo mūsu klausītāji Twitterī? Jā ir ļoti daudz tieši jautājumu runātājiem, un jūs varētu uz tiem atbildēt. Daudzi jautājumi tika uzdot arī Šefčoviča kungam. Jautājums no Sofijas. Kad tad mēs beidzot uh, dzirdēsim, uh, kā šīs iniciatīvas darbojas, kad beidzot tām būs konkrēts uh, iespējas? Uh, Un no Eiropas pilsoņu alianses ir uzdots jautājums, kādēļ Eiropas institūcijas ierobežo cilvēku iesaist Eiropas pilsoņu iniciatīvās. Un daudzi vaicā arī par minoritāšu tiesībām. Uh, no Polijas mums vaicā, kā jūs vēlaties arī etniskās, reliģiskās un citas minoritātes aktīvāk iesaistīt šajās iniciatīvās. Arī ir daudz jautājumu par romiem, kā parūpēties, lai arī viņi varētu baudīt Eiropas pilsonības uh, privilēģijas. Un ļoti daudzi tvīti ir par jauniešiem. Gan drīz visi Eiropas, pār, Eiropas parlamenta pārstāvniecības biroji uh, raksta par to, kāda ir ES stratēģija, lai varētu motivēt jauniešus piedalīties Eiropas parlamentu vēlēšanās 14. gadā. No Nīderlandes mums vaicā, kā varētu jauniešus mudināt, vairāk interesēties par Eiropas Savienības politiku. Un ko mums vaicā no Zviedrijas? Viena no galvenajām problēmām ir jauniešu bezdarbs, kā es cīnās pret to. Un visu beidzot, Twitterī mēs lasām jautājumu no Portugāles, vai Eiropas Savienībai vairāk nevajadzētu darīt izglītības labā, lai uh, parūpētos par tādas vienotākas pilsonības uh, izveidu. Paldies! Tie bija ļoti konkrēti jautājumi. Jā, uzklausīsim arī runātājs no zāles, kundze. Paldies! Es esmu Margarita Aukena, Eiropas parlamenta deputāta, pārstāvu zaļo grupu parlamentā un esmu koordinātore lūguma rakstu komitejā. Man ir uh, viena vien piezīme par pilsoņu iniciatīvu un mēs cenšamies, ceru, ka Šefkovičs mums palīdzēs, mēs vēlamies e, ļoti nopietni attiekties pret e, pilsoņu iniciatīvu rezultātiem. Uh, kad mēs organizējām uzklausīšanas un lūgumrakstu komiteja parūpējas par to, lai tas viss notiek augstā līmenī. Mums ir jāparūpēs par šo atgriezenisko saikni. Mēs, protams, nevaram vienmēr uh, solīt pilsoņiem, ka viņu uh, balsojuma rezultāti atspoguļosies konkrētos lēmumos, bet vismaz mēs viņus varam uzklausīt. Nu, mums varbūt jā, jāizveido parlaments seja tāda draudzīgāka, pilsoņiem atvērtāka. Un tālāk par kliniskajiem pētījumiem. Uh, Ir ļoti jauki, ka ombuds arī tik daudz darba ir veltījis šim jautājumam, tik daudz laika un enerģijas. Un es nāku no Ziemeļvalsts un mēs esam eh, nedaudz nobažījušies, ka tagad ir tāda mode visu dalīt starp divām pusēm. Es saprotu, ka jaunie ombudu kandidāti varētu būt ļoti izcili speciālisti, un viņi. Uh, es pārstāvu šīs ziemeļvalstu tradīcijas, un mēs vienmēr tiekam audzināti tā, lai. Uh, mums ir jāparūpējas, lai visi būtu apmierināti. Tātad nevajag uh, šos jautājumus padarīt tādus partejiskus un uh, uh, mēģināt izcīnīt šeit kaut kādas cīņas starp diviem spektriem. Jūs bijāt vienīgā institūcija, kas bija tāda neatkarīga un bezparteiska. Nu, dariet to uh, tā turpmāk. Paldies! Paldies! Jā, nu daži jautājumi neizbēgami ir ar politisku nokrāsu. Došu vārdu kungam eh, no zāles un, protams, mēs dosim eh, jautājumiem arī laiku. Bruno Brasien, es pārstāvu Eiropas eh, starptautisko izglītības organizāciju. L'initiatīva citoyenne Eiropa un es arī esmu palīgs vienam deputātam. Katrā ziņā Eiropas Savienībai ir jāmaina sava metode. Uzklausot uh, informāciju šodien, man liekas, tā ir jāmaina ne tikai metode, bet arī Eiropas konstrukcija būve, padarot to cilvēciskāku. Mums ir nepieciešama cilvēciskāka Eiropa, tāds man ir iespējas vēlos uzdot jautājumu Eiropas pilsoņu institīvas veidotājiem. Kā, ko var panākt ar uh, bottom-up metodu salīdzinājumā ar bottom-down metodu, ņemot vērā viņu izvirzītos mērķus? Jūs mums sniedzāt paraugu piemēru, Igaunija, jūs ļāvāt mums saprast, ka šim paraugam uh, seko arī uh, Kosova un Bosnija, ja pareizi atceros sakrunātājs. Kādā mērā vietēja līmeņa darbības var īstenot mērķus un uh, kā tas samarams ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu? Labi, turpina Baunsa kungs. Varbūt komisārkungs varētu sniegt vispirms atbildi. Šefčovičs kungs. Lielas paldies, Bērnsa kungs. Mēģināšu savu atbildē sniegt atbildi uz vairumu jautājumu, ko uzdeva Twitterī un arī šeit klātesošai. Pirmais jautājums. Kad mēs uh, jutīsim Eiropas pilsoņu institīvas augļus. Es domāju, tas jau notiek, jau šodienas debats par to liecina. Pagājis gads, kopš šī institīva tika sākta, un jau ir apliecinājumi par līdzdalības demokrātijai Eiropas Savienībā. Pilsoņi tagad vairāk ietekmē lēmumu pieņemšanas procesu salīdzinājumā ar pagātni. Es piekrītu pēdējiem runātājiem, tas Eiropu padara pļuzimēn cilvēciskāku. Un tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā krīze, ar kur saskars Eiropas Savienība. Kāds būtu darba grafiks, kāds ir procedūras, jūs zināt, sākotnējās uh, programmatūras kļūmes dēļ Komisija paildzināja periodu, kur laikā var iegūt, var ievākt eh, parakstus. Tātad pirmais gads, tad līdz ar tie noslēgsies šī gada novembrī, pēc tam ir vairākas nedēļas nepieciešams komisija, lai tā apkopot reģi rezultāts un var solīt Aukens kundzei darīsi visu, kas mūsu spēkos, nodrošinot uh, cienīgu attieksmi pret Eiropas pilsoņu iniciatīvām. Tad paredzēta augsta līmeņa sanāk starp eh, organizatoriem un eh, attiecīgiem komisāriem, ģenerāldirektoriem. Un es domāju, arī Eiropas parlamentam te piekatīs savu lomu organizēt šo nu, uzklausīšanu attiecīgā veidā, jo ir svarīgi ne tikai izveidot labas iespējas organizatoriem, padalīties savā pieredzē un pastāstīt par uh, savām institīvām, bet arī nodrošināt eh, tādas diskusijas, kurās dažādie priekšlikuma aspekti var tikt skatīti, izkristalizējot vadlīnijas Eiropas komisijai. Tad tā varētu nākt klajā ar komunikāciju, kā tālāk paredzēts rīkoties Eiropas pilsāņu institīvu. Šodien uh, Komisija var jau sacīt saņemu jautājums no maniem kolēģiem, no komisāriem, jo ir redzams, kā attīstās Eiropas pilsoņu institīvas, kā tās atbalsta pilsoņi, kādi konkrēti temati tiek skarti. Un tas jau ietekmē debates komisijā strādājot pie kāda temata. Es domāju, Eiropas pilsoņu institīva jau tagad ietekmē situāciju, galvenokārt atainojot to, kā cilvēki var mobilizēties. Uh, Un tas pats skaidams arī nākotnē. Mēs redzam, kā sociālo mediju platformas var mobilizēt pilsoņus, ka viņu vēstījums var izskanēt spēcīgāk. Mēs to redzam vairāku starptautisko nolīgumu saistībā, demokratizācijas procesa virzībā visā pasaulē. Un redzams, ka medija arī lielā mērā mobilizē pilsoņus Eiropas Savienībā. Es domāju, lietotājiem draudzīgāka sistēma ļautu iesaistīties vairākiem pilsoņiem. Tad Eiropas Savienība ir tagad saistīta ar e-demokrātiju un pilsoņiem, tad veidojas ciešāk saiknē ar lēmumu pieņēmējiem. Romu jautājumu jaunieši vienā teikumā var atbildēt. Es esmu no Slovākijas, tajā ir ievērojama Romu minoritāte un esmu ļoti uh, gandarīts, ka tagad Romu jautājumam pievēršas arī Eiropas līmenī. Es domāju, pienāca īstais brīdis Eiropas Savienībai apzināties, ka tas nav tāds jautājums, kas aprobežojas ar nacionālajām robežām. Mums ir jāsniedz Eiropiešu risinājumi šīm problēmām. Mums ir jāpiedāvā labākās prakses paraugi, jādalās ar tiem, jo tie jau pastāv Ir arī Eiropas Savienības stratēģija Romas minoritātei. Un ir tajā prasība, lai katra dalībvalsts izstrādāt nacionālo stratēģiju tieši Romiem. Un es domāju, tas ir pareizais pieejams, lai palīdzētu Rumiem Eiropas Savienībā. Un es jums varu apliecināt, ka Eiropas komisija šo aspektu uzskata par ļoti svarīgu. Jaunieši tagad saskars ar nebijušām grūtībām Eiropas Savienība. Iespējams, ka šī ir vislabākā eiropiešu izglītotākā paudze e, e, kopš otrā pasaules kara, taču jauniešu bezdarbs ir visaugstākais, kāds jebkad bijis Eiropas Savienībā. Tad kas mums būtu darāms? Šaubu nav par to, ka mums ir jāuzlabo mūsu izglītības sistēmas. Mums būs jāuzlabo mācību materiāls, universitātēs jāpielāgo tas darba tirgus prasībām. Mums ir jāpalīdz jauniešiem tūlīt pat, lai Eiropas vienmēr nebūtu šīs zudusī paudz. Kā to darīt? Mēs Eiropas Savienība un no Eiropas komisijas puses. Uh, bez šīs maigās varas, soft power, jūs zināt, daudzas lietas sociālajā jomā un izglītības jomā ir pakļauts nacionālajai varas iestādē. Mēs mēģinām mobilizēt budžetu, jo ir valsts, kurās jauniešu bezdarbs ir steidzam risināms jautājums. Mēs palīdzam mobilizēt šos līdzekļus, lai tiktu izveidotas jaunas darba vietas jauniešiem. Līdz šim šī pieeja darbojas labi, mēs to izvērtēsim vidustermiņā, un eh, tikmēr padome ir eh, paredzējuši līdzekļus jaunai finanšu perspektīvā, ja nemaldos, 6 miljārdi eiro ir paredzēti tieši šim mērķim jauniešu darbietu izveidēji. Un eh, tad arī paredzēts šos risinājumus veicināt ilgtermiņā. Paldies! Paldies, komisār kungs, apsbērns kungs, mums vairs palikušas uh, eh, 20 minūtes un pēc iespējas ātrāk jautājumu jāuzdod un vairākus atbildes jāsniedz. Bruno uzdeva jautājumu par dimensiju no lejas uz augšu. Varī, varbūt, Marija, jūs varētu uz to atbildēt, Anni Marija. Jā, uh, divi, divas atbildes. Pirmkārt, par Eiropas pilsoņu institīvu. Pat labam tad, uh, ir pirmais eh, darbības, tās darbības periods, mēs vēl to nevaram pilnvērtīgi izvērtēt. Tātad pirmkārt eh, tiek iesniegt elektroniski pieprasījumi, Nacionāls varas tiesties tos izvērtē, un tad komisija, ja nemaldos, divu, trīs mēnešu laikā var sniegt savu atbildi, un tad no šī brīža runājot par mūsu pašu institīvu tiesības uz ūdeni, var secināt, vai komisija pieņem šo priekšlikumu, izstrādām tiesību aktu, vai arī tā noraida šo institīvu. Un kā stāstīja Izabele Durāna, tai brīdī komisija, tad, ja tā nespēja kaut ko darīt, eh, ja tā noraida šo priekšlikumu, tad to vēlreiz skata parlaments. Tad, uh, Runājot par ideju no lejas uz augšu, tas, kas netiek īstenots visaugstākajā līmenī, tad dodas vien līmeni zemāk un pēc tam atkal dodas uz augšu. Runājot par Eiropas Savienības pārkonstruēšanas, pārveidošanas mērķi. Šajā institīvā tiesības uz ūdeni mēs redzam, ka ir darbības, ko var īstenot vietējā līmenī, piemēram, komunu līmenī, pašvaldību līmenī. Un es domāju, ka ļoti svarīgi piešķirt cilvēcisku seju. Mums ir pamatiesību harta, un tā tagad ir iekļaut Lisabonas līgumā, un iespējams, ka mums ir eh, jāiedvesmojas no šīs cīņas. Es domāju, ka Eiropas pilsoņu institīva ļauj eh, stabilizēt, eh, līdzsvarot to, kas eh, ļoti mm, klusiņām notiek, piemēram, lobiju aktivitātes. Mēs zinām, cik lielā mērā lobija aktīvi darbojas Eiropas iestādēs. Un es domāju, ka Tad, ja aktīvas pilsoņu rīcības, kā to vēlas Eiropas ombuds, šis instruments var piešķirt lielāku redzamību pamatu pilsoņiem iesaistīties, arī tad, ja no nu, manas puses tas varbūt izklausās naivi, pilsoņi var cerēt uz to, ka viņus uzklaus un viņos ieklausās. Paldies. Paldies, Pēns, kungs saka. Es domāju, šie jautājumi divi par jauniešiem. Jūs mums parādījāt šo video. Uh, Rainera redzams, ka bija iesaistīti daudzi jaunieši jūsu aktivitātei. Uh, Nīderlandes Eiropas parlamenta biroja uzdotais jautājums vēlas izgaismot šo lietu, kā iesaistīt jauniešus, jo īpaši jauniešus, kas eh, nākošu gadu varētu balsot, lai viņi balsot par Eiropas parlamentu nākošu gadu. For... Eh, kā motivēt jauniešus balsot, eh, no nu, man nav atbildes Ja jūs gribat uh, ar uh, jauniešiem uh, sarunāties, tad jums ir jābūt godīgām. Mm, to ir vienkārši pateikt, bet nu, jaunieši ir pieraduši runāt to, ko domā. Viņi neizliekas, tātad arī jums ir jābūt atklātam, jo sarunāties ir jāprot citādi nekā politikā šeit nav runa par to, kādiem vārdiem jūs ar viņiem sarunājaties, šeit ir runa par attieksmi. Nu, cilvēki domā, ka viņi var spēlēties ar vārdiem un radīt jebkādu iespaidu, bet ar jauniešiem tā nav. Tā tad, nu, kā jūs eh, panākat jauniešu iesaistīšanos? Nu, mēs tā arī pasakām, mums ir ziepes, un tagad mums visiem kopā ir kaut kas jādara un tā mēs arī panākam piedalīšanos. Vai ir vēl kādi jautājumi no Twitter? Varbūt ir vēl divi tieši jautājumi, jo šeit mums laika ir maz. No Polijas EP eh, e biroja ir jautājums tātad, kā var efektīvi eh, palielināt politiķu interesi par šīm eh, vietējām iniciatīvām. Uh, Un tad arī Rumānijas EP birojas gribētu zināt, kā jūs sadarbojaties ar eh, tātad tiesību sargam jautājums ar valstu un reģionāliem tiesību sargiem. Vai ir vēl kādi jautājumi? Es gribētu pateikties eh, eh, ombudsmanam par iespēju šeit būt un diskutēt uh, Un īpaši arī pateikties par to, ka vienlaikus notiek šīs nacionālās debatas, jo tieši šim nacionālam līmenim ir ļoti liela nozīme. Nevis tikai tas, ka mēs Briselē diskutējam vai arī webstrīmā tiek diskutēts, bet ka arī nacionālā līmenī notiek šīs diskusijas, tas man liekas ir ļoti labs uh, paraugs arī citiem. Es gribēju jautāt par to, ka šis ir Eiropas pilsoņu gads un Eiropas pilsoņu gads ir iespēja arī konkrētus rezultātus sasniegt šī pilsoņu gada laikā. Varbūt gan jūs, gan arī Šefčovičs kungs varat minēt dažus konkrētus piemērus jūsu jomā, kur jūs proaktīvi būsiet panākuši šī gada laikā, lai patiešām cilvēkus labāk sadzirdētu šeit Briselē un lai šis pilsoņu gads būtu veiksmīgs. Tātad daži konkrēti piemēri, kas veicinātu, manuprāt, kas ir vissvarīgāko, varbūt tieši aktīvu pilsoniskumu. Paldies! Here, Paldies, un vēl viens jautājums. Tātad Rečela uh, eh, Hansī no Eiropas uh, observatorijas, un uh, man ir jautājums tātad, viena lieta ir panākt, lai politiķi klausītos, Un no otras puses ir eh, jāapdomā ar pilsoņu iniciatīvas. Nu, šeit ir arī komerciālās intereses, arī uzņēmumiem, eh, lobbyiem, ekspertiem ir intereses, un arī šajās eh, ekspertgrupās ir jūtama uh, uzņēmumu interese. Mēs jau runājām šeit par eh, medicīnas, eh, par zāļu aģentūru, kad eh, komerciālo interešu dēļ tiek pievērsts maz uzmanības pilsoņu interesēm. Tātad jautājums komisāram, ko jūs plānojat darīt, lai panāktu uh, uz to, lai tiktu vairāk uzklausīti pilsoņi un ne tikai komerciālās intereses. Un eh, tiesības sarga kungs, jūs izskatāt manas organizācijas un vairāku citu NVO organizāciju sūdzību, tātad eh, jautājums par interešu konfliktiem bet eh, kamēr šī sūdzība nav izskatīta un kamēr nav lēmuma, vai jūs varētu paskaidrot, kā intereses, kā pieņemt politiku sabiedrības interesēs? Vai mēs tagad varētu pāriet pie atbildēm Nikiforas? Um. Paldies, um, eh, bija eh, uzdoti daudz jautājumu, tā tad es mēģināšu atbildēt uz vairākiem reizē un tad arī par dažiem konkrētiem jautājumiem. Desmit minūtes visām atbildēm. Tātad es eh, šeit runāšu par notikumiem. Eh, tātad mums ir eh, cilvēciskā dimensija, mums ir pieeja no uh, apakšas uz augšu, ir jābūt godīgiem, un e, šis e, pasākums, tāpat kā pagājušā gada pasākums, e, parāda, ka mūsu sabiedrību ļoti ietekmē sociālai mediji un informatīvās tehnoloģijas. Dialogs iegūst pavisam jaunas formas, un Mēs arī tagad redzam vienu piemēru šim jaunajam eh, dialogam, kad cilvēki mums var uzdot eh, jautājumus. Mēs esam pašā sākumā eh, procesam, kurā mums būs ļoti daudz jāmācās un ļoti daudz, kas mainīsies saziņā starp mums un pilsoņiem. Tātad tiesības sargs uzskata, ka mēs uh, sekojam šai attīstībai. Nu, es negribu uh, lielīties un uh, slavēt pats sevi, bet es teikšu, ka mēs esam tādā situācijā, kas strauji mainās. Un tiesības sargs šeit ir tā saikne starp jums, pilsoņiem, un mums, uh, lai eh, mēs eh, varētu jūs eh, sadzirdēt. Un tieši to mēs arī darām pēdējos gadus un cerams, ka veiksmīgi. Tiesības sargu bieži vien raksturo kā Eiropas birokrātais cilvēcisko seju saziņā ar pilsoņiem, un es runāju arī par pilsoņiem citās pilsētās, ja mēs esam atbildīgi jūsu priekšā, tad mēs strādājam labāk un tāpēc arī jums ir jāliek mums justies atbildīgiem. Tādā veidā arī tiks eh, panākts vairāk godīguma. Es eh, tagad atbildēšu uz dažiem konkrētiem jautājumiem. Eh, pirmkārt, es gribētu uh, pateikties iepriekšēji runātāji par komentāriem. Nu, es nevaru kā pašreizējais tiesības sargs komentēt, kā tiks ievēlēts nākamais. Tātad mans pēcnācējs, es ceru, ka parlaments rīkosies tikpat saprātīgi kā iepriekš, un mūsu vidū ir vismaz četri tiesības sargi, tātad Savo no Ungārijas, Oraili kundze no Īrijas, arī eh, Brenigmēra kungs no Nīderlandes un mums ir arī tiesības sarga kandidāts Jēger kungs no eh, Eiropas padomes un es novēlu visiem viņiem uh, panākumus, un es ceru, ka arī tiesību sārgi turpinās eh, tikpat veiksmīgi strādāt nākamajos gados. Eh, kā eh, notiek sadarbība ar valstu tiesību sargiem? Mums ir informācijas sistēma, kas ir veidojusies pēdējos gados, un uh, tā nodrošina sadarbību. Visi eh, tiesības sārgi eh, tiekas eh, reizi divos gados, un mums ir diskusijas par svarīgiem jautājumiem. Eiropas tiesības sarga birojas koordinē šos pasākumus, un mums mājas lapā ir arī sādaļa informācijas apmaiņai, un mums ir arī elektroniskā jaunumu lapa. Uh, Tātad mēs varam apmainīties ar informāciju ļoti ātri un um, šādā veidā arī uh, pilsoņi var sazināties ar tiesību sargiem gan Eiropā, gan valstīs. Uh, minoritāšu tiesības ir ļoti aktuāls tiesības sargam, īpaši Romu tiesības, jo šī grupa ir uh, ļoti neaizsargāta un eh, mūs eh, uztrauc arī eh, jauniešu problēmas. Mēs arī aktīvi piedalāmies, lai sargātu to cilvēku tiesības, kam ir īpašas vajadzības, un ir parakstīta pirmā konvencija ar ANO, un tagad mēs veidojam mehānismu, runājot birokrātu valodā, uh, ar kuru varēs kontrolēt, kā šī eh, ANO konvencija tiek eh, ieviesta Eiropas Savienībā, un tiesības sargs ir viens no dalībniekiem šajā sistēmā kopā ar komisiju un parlamentu. Un eh, es ceru, ka mēs ļoti cieši sekosim šim jautājumam. Mums ir daudz sūdzību par minoritāšu tiesībām, jo Eiropas Savienības eh, pamatiesību eh, harta ir eh, saistoša visām Eiropas institūcijām, un tur ir noteiktas juridiskas garantijas minoritātēm. Šis ir vēl viens jautājums, kurā tiesības sargs ļoti aktīvi darbojas. Es gribētu atbildēt uz eh, jautājumu, ko uzdeva observatorijas pārstāve. Nu, šī lieta vēl nav pabeigta, un tāpēc es to nevaru komentēt. Kad lieta būs eh, pabeigta, tad arī būs mūsu eh, slēdziens. Un tiesībsargs pašlaik izskata šo lietu, un tā tiek izskatīta tādā veidā, lai nodrošinātu likuma ievērošanu un um, arī Eiropas institūcijām būs šeit jāizmanto savi, um, jāizpild savu pienākumu, bet es vēl neesmu pieņēmis galīgo lēmumu šajā lietā. Nu, to es saku uh, atbildīgā uh, komisāra klātbūtnē. Un um, tas ir viss, ko es varu pašlaik pateikt. Ja es pateikšu vairāk, tad es, tas būs negodīgi pret pusēm, kas ir iesaistītas šajā lietā. Nu, praktiski piemēri, kas tiek darīts. Jūs jau dzirdējāt vienu e, piemēru, tātad mēs e, priecājamies, ka varam e, šo Eiropas zāļu aģentūras politiku uh, Uh, pārveidot un nodrošināt uh, pārbaužu datus, lai tie būtu pieejams sabiedrībai. Uh, agrāk bija astoņas decentralizētas aģentūras Eiropas Savienībā, tagad ir apmēram 43, un tās ir regulējošas aģentūras, kuru darbs tieši attiecas uz pilsoņu dzīvi. Uh, Piemēram, tās regulē pārtiku, medicīnu, vidi, robežas, ķimikāliju lietošanu. Tie visi ir jautājumi, kas ietekmē pilsoņu dzīvi un es esmu bijis visās šajās aģentūrās un arī pārliecinājies, lai tās izpildu pamatiesību hartu un Eiropas Savienības līkumus. Un um, apzinās, ka Eiropas Savienības likumi ir jāpielieto, lai pilsoņi zinātu savas tiesības un varētu tās īstenot. Tātad šis ir viens piemērs. Ehm, es esmu apskatījis visas eh, aģentūras, visas lielākās, tātad 18 vai 19 Un vēl viens piemērs. Pēdējos desmit gados eh, tiesības sargs ir eh, aktīvi strādājis pie tā, lai Eiropas Savienība būtu atklātāka un atbildīgāka. Pēdējā gadā mēs publicējām eh, ziņojumu, tātad 82% no mūsu rekomendācijām tiek ievērotas, Nu, tas ir pilsoņu ziņā vērtēt, vai tas ir labs rezultāts vai slikts. Nu, mēs eh, šeit saņemam sūdzības, un divas trešdaļas no tām ir par komisiju. Eh, tātad. Tā Nu, tas nenozīmē, ka komisijai būtu kāda īpaši slikta administrācija. Nē, komisijā ir laba administrācija, bet eh, tā ir apmēram divas trešdaļas no visas eh, administrācijas. Eiropas Savienībai ir strādā apmēram 55 tūkstoši ierēģiņu, un no tiem 36 tūkstoši komisijai. Uh, tāpēc arī ir tik liels uh, sūdzību īpatsvars par komisiju. Bet komisija ir uzlabojusi uh, savu darbu, tātad līdz minētajiem 82%, un vēl arī uh, tiek domāts, tiek strādāts pie tā, kā veicināt attieksmi Eiropas civil dienestā, tāda attieksme, ka nevis eh, pilsoņi kalpo valstī, bet valsts kalpo pilsoņiem. Tas ir vēl viens piemērs, ko tiesības sargs eh, dara mm, pēdējos eh, gados. Vēl bija jautājums par to, kādam būtu jābūt nākamajam tiesības sargam. Nu, es teiktu, ka pēdējo desmit gadu pieredze eh, liek man eh, domāt, ka nākamajam tiesību sargam būs jāiet daudz tālāk vēl nekā mēs esam gājuši, un es ticu, ka viņš to varēs arī ņemot vērā mūsu eh, pieredzi. Paldies! Paldies! Tātad Nikiforas. Uh, Diamandurus, Eiropas tiesības sargs, kurš eh, ir eh, tuvojas savu termiņa beigām, un viņa pēcnācējām būs eh, jātur līdzi viņa sasniegumiem. Tas nebūs viegli. Un tagad es vēršos pie visiem klausītājiem, kas mums seko šim pasākumam šīs bija ļoti interesantas eh, trīs stundas. Un es kā eh, Eronovs eh, diktors, kam ir tikai desmit minūtes, šodien es runāšu par izvairīšanos no nodokļiem. Šai diskusijai ir trīs stundas, un kā jūs redzat, ir ļoti daudz vēl jautājumu, kas būtu jāapspriež. Un šī diskusija ir veids, kā eh, vai no ar lūgumrakstiem, vai vēršoties pie tiesības sarga, eh, panākt kaut kādu risinājumu jūsu problēmām. Šis gads ir Eiropas pilsoņu gads, un nākamais ir Eiropas parlamenta eh, vēlēšanu gads. Tātad, ja pilsoņu aktivitātes būs eh, maz, tad būs ļoti grūts laiks Eiropas eh, Savienībai. Paldies, ka jūs piedalīties šajā pasākumā un līdz nākamajai reizei.